J'appelle maintenant un projet de recommandation sur la décision du Conseil modifiant la décision de. Tagad mēs runāsim par padomes lēmumu, lai varētu e, ņemt vērā Eiropas ogļu un tērauda kopienas līguma beigas. Jūs Šo ziņojumu tā rakstīšanu esat uzticējuši jūsu komitejas priekšsēdētājam, un tagad nedaudz pastāstīšu, kādi ir mani ieteikumi. Tad, kad tika izveidots Eiropas ogļu un tērauda pētniecības uh, fonds, uh, tā finansējums bija 2 miljārdi eiro. Un katru gadu ienākumi bija aptuveni 40 miljoni eiro. Ar, šo, mm, ar šīs naudas palīdzību tika finansēta izpēte apmēram 70% tērauda jomā un 30% ogļu jomā, ogļu rūpniecībā. Mēs, protams, piedzīvojām arī nozīmīgu šīs kategorijas samazinājumu. Tagad mēs runājam par 26, 27 miljoniem, kas ir uh, zemāk par kādreiz piešķirtajiem 40 miljoniem. Mums, protams, ir uh, jāizmanto neiztērētās saistību apropriācijas, lai varētu, protams, uh, pietiekami labi um, finansēt izpēti un uh, samazināt, uh, tātad salīdzināt, pielīdzināt uh, budžetu uh, pašreizējām vajadzībām, atceroties kādreizējo finansējuma lielumu šajā kategorijā. Mēs runājam par ļoti tādu kvalitatīvu tēraudu, par tērauda lietuviem, arī ogļu, ogļu rūpniecības jomā notiek daudz izpētes, lai varētu samazināt CO2 emisijas, izmantojot ogles. Tādēļ es uzskatu, ka šo priekšlikumu atbalstīšu un uh, tāds, lūk, ir manis sagatavotā ziņojuma mērķis, un es gribētu arī dzirdēt, eh, kas sakāms kolēģiem šajā sakarā. Kurš vēlas izteikties? Lūdzu. Paldies, ka devāt man vārdu. Es esmu GUE NGL grupas ānu referents. Runājot par tehniskajiem aspektiem, mēs piekrītam, eh, ka šim izpētes fondam ir jāpiešķir līdzekļi. Referenta izvēlētā pieeja mums šķiet gana argumentēta, bet mums gan rodas zināmas tādas politiskas dabas problēmas, runājot par fonda izmantošanu. Mēs runājam par oglēm un tēraudu un šo vielu rūpniecība Eiropas Savienībā spēlē lielu lomu, cevišķi, ja mēs runājam par ogļu rūpniecību. Eiropas Savienībai ir jāpild starptautiskās saistības samazināt CO2 izmešus. Un tiek runāts par to, ka ir pakāpeniski jāatsakās no oglēm kā energo avota. Eiropas komisija mēģina daudz darīt šajā kontekstā, bet ja mēs runājam par tās augstajām tīrajām oglēm, mēs nevarētu teikt, ka tie ir realistiski mērķi, domājot par klimata aizsardzību un uh, tādu energo pārēju. Kā tas ir teikts Eiropas komisijas klimata mērķos, tie man šķiet tikai tādi šķietami risinājumi. Tagad uh, runājot par tērauda nozari, tērauda rūpniecību. Visā Eiropā šī rūpniecība uh, piedzīvo smagus laikus. Mēs uzskatām, ka ir uh, jāatrod veidi, kā labāk un taupīgāk izmantot resursus, uh, ceļot mūsu konkurētspēju un uh, domājot arī par aprits ekonomikas aizvien uh, biežāku ienākšanu daudzās rūpniecības jomās. Paldies! Paldies, kolēģi! Es domāju, ka eksperti, zinātnieki un arī fonda administratori ņems vērā jūsu izteikumus. Bet runājot par virzību, jūs uh, dodat zaļo gaismu šīm fondam, eh, to arī atzīmēšu. Neviens cits vairs nevēlas izteikties. Grozījumi ir jāizniedz līdz 30. janvāra pulkstens 12. Un balsojums par uh, grozījumiem ir paredzēts 21. vai 22. februārī mūsu komitejā. Savukārt 12. marts ir tas datums, kad ir ieplānota balsošana plenārsēdē. Ja nemaldos, tad atradīsimies Strasbūrā. Nākamais ziņojums attiecas uz finanšu instrumentu finansēšanu, pārskatot turpmāko struktūru pēc 2020. gada. Mēs jau šorīt diskutējām par nākamo DFS. Kolēģi gribētu norādīt eh, uz ceturto kategoriju eh, pašreizējā DFS. Mums ir uh, jārīkojas kā patiesiem spēlētājiem starptautiskajā arēnā, un mēs esam sarūktināti, ka ir samazināts budžets, un uh, tas, ka ir piešķirta vēl uh, papildus nauda darījumam ar Turciju, ietekmē Eiropas Savienības rīcības spēju ilgākā termiņā. Mums ir jādomā par mūsu prioritātēm, ir jāpiesaist jauni līdzekļi. Uh, un esmu pārliecināts, ka ārlietu finansēšanas instrumenti pēc 2020. gada ir jāpapildina ar jaunu ambiciozu Eiropas Savienības stratēģiju startautiskā līmenī. Domājot par mūsu politiskajām ambīcijām, tās, protams, ir atbilstoši jāfinansē un jāgarantē arī politiska saskaņotība starp dažādiem projektiem. Eiropas Savienībai vajadzētu būt spējīgai reaģēt ātrāk šajā mainīgajā pasaulē, būt globālam spēlētājam, ir jārada šī taustāmā Eiropas papildvērtība. Mēs vēlamies eh, labāk izmantot darbi, eh, dalību valstu līdzekļus, eh, veicinot koordināciju, ļaujot arī labāk preču ap sakriti un parūpējoties par to, lai Eiropa kļūtu par līderi arī komunikāciju un informācijas tehnoloģiju plāksnē. Mums ir arī jārūpējas par to, lai budžets būtu pārskatāms, viegli saprotams, lai tā nebūtu tāda pilnīgi necaurējama, necaurlidojama galaktika, kurā neviens vairs nevar orientēties. Uh, Tas ļautu mums būt redzamākiem ehm, budžeta neto maksātāji, pilsoņi tādā veidā labāk varētu izprast mūsu politikas vadlīnijas. Mums ir uh, eh, jārūpēs par labāku fiduciāro uh, fondu integrāciju, un mums ir jāpieprasa arī pietiekami detalizēta informācija alaž no komisijas, un ir jābūt iespējai darboties arī pietiekami elastīgi. Tie ir mani ieteikumi. Fernandes kungs ir lūdzu svārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Es jums pilnībā piekrītu, piekrītu jūsu priekšlikumiem un ieteikumiem. Es esmu ēnu, es pārstāvu Īvānu, kas nevarēja ierasties, viņš ir ēnu referents par šo jautājumu un izteikšos portugāļu valodā. Paldies! Referentam par viņa izklāstu Malētiča skundze ir mūsu ēnu referente, un viņa man uzticēja uh, pateikt uh, savu sākāmo. Mēs runājam par Eiropas Savienības ārējās finansēšanas instrumentu īstenošanu. Ir uh, patiešām vērots zināms progress, un galu galā panākto mēs varam vērtēt atzinīgi. Ēnu referente saka, ka ir jābūt ļoti konkrētiem mērķiem, tiem ir jābūt ļoti labi formulētiem jau projektu sākuma posmā, un ir jābūt, protams, arī izvērtēšanas kritērijiem, lai varētu saprast, cik veiksmīgs ir bijis projekts, tad, kad tas ir beidzies. Mēs runājam par vīdi, par klimata aizsardzības projektiem. Šeit noteikti ir jāpanāk vēl vairāk progresa. Eiropas Savienībai un visai planētai tas ir nepieciešams. Ēnu referente piedāvā arī vienkāršot procedūras, tāpat kā to darīja referents, un ar 2020. gadu ir jāpanāk arī tādi labvēlīgi miedarbības efekti, kombinējot dažādu fondu uh, un finanšu instrumentu resursus. Uh, un ir arī jāgarantē papildināmība ar valstu budžetiem. Referenta kungs pieminēja arī elastīguma devu, lai mēs varētu uh, ātri reaģēt uz neparedzētiem izaicinājumiem. Paldies! Paldies! Maletiča kungs, uh, kas uh, izteicās, uh, Fernandes kungs, vai vēl kāds vēlas kaut ko piemetināt? Nē. Hovars kungs, paldies, kā SD grupas ēnu referents. Es neatkārtošu visu to, kam es piekrītu. Uh, Un, ja mēs runājam par lielām organizācijām, kur ir arī daudz dažādu projektu, protams, pastāv arī administratīvās um, duplikācijas risks, uh, pastāv uh, risks uh, arī ne visu veikt uh, pēc iespējas efektīvāk. Ja mēs runājam uh, par šo ārējās finansēšanas instrumentu, uh, raksturu pārsvarā tie ir eh, bijuši atbilstoši tam mērķim, kam tie ir radīti. Ir, eh, protams, jābūt arī elastības devai, eh, jo ir jāvar reaģēt arī uz jaunām situācijām. Tajā pašā laikā paturot prātā robežas starp geogrāfiskām un tematiskām programmām. ir instrumenti, kuru darbības rādījus pārklājas, un arī vidusposmā e, pārskatā tas ir ticis konstatēts. Un Diemžēl komisija savā ziņojumā nepastāsta, kā varētu šo sinerģiju panākt praksē, vismaz uz doto brīdi. Uh, Es ceru, ka galu galā, pateicoties šādiem pārskatiem, mēs varētu efektīvāk un saimnieciskāk izmantot mums piešķirtos līdzekļus. Arī pēc 2020. gada cerams šīs sinerģijas varēs panākt. Mēs nevēlamies, lai uh, attīstības fonda līdzekļi tiktu pārlikti citā fondā. Uh, Jāsaka, ka 7,5 miljoni no attīstības sadarbības instrumenta tika pārnesti uh, stabilitātes un miera uh, operāciju organizēšanai, lai varētu arī padziļināt kapacitātes. Mēs pret to bijām gan pagājušajā gadā, gan arī to neatbalstām šogad aizvien no jauna arī šorīt izskanēja tāda doma, ka ja Eiropas Savienībai ir darba, ir jāstrādā jaunos lauciņos, tad tiem ir jāparedz jauni līdzekļi, jauni resursi. Un nevajadzētu uh, attīstības palīdzības finansējumu upurēt uz drošības altāra. Īstenībā bieži vien tādā veidā tiek tikai dzēsti, dzēsti konflikta simptomi, nevis izskausti cēloņi. Mēs arī pēc 2020. gada varam pievērst vairāk uzmanības Eiropas vērtībām, kam mūsuprāt ir jākļūst par globālām vērtībām. Sevišķi daudz uzmanības vajadzētu pievērst uh, dzimumu līdztiesības vairošanai attīstības valstīs, informējot cilvēks par seksuālēm, reproduktīvajām tiesībām, mm, uh, organizējot ģimenes plāņoš, plānošanas lekcijas. Tie ir ārkārtīgi svarīgi attīstības um, principi un jāsaka arī uh, Trumpa jaunā politika nelabvēlīgi ietekmē šādu mērķu finansēšanu attīstības valstīs un NVO tiek um, sasaistīts rokas. Ņemot vērā dažus skaitļus, ko es šeit redzu komisijas vidusposma pārskatā, uzskatu, ka ir iespējams panākt un uzlabot vēl daudz vairāk, un tas ir arī ziņojumā pateikts, bet nepietiekamā apmērā. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tādā gadījumā ņemu vērā uh, kolēģu sacīto. Nu, tik tiešām Eiropas attīstības fonda ieintegrēšana Eiropas budžetā prasīs zināmu uh, piepūli, zināmas centienus, lai to visu padarītu tādu loģiskāku, secīgāku. Grozījumu iesniegšana uh, termiņš 2. februāris 2016, balsojums budžeta komitejā 21. un 22. februārī un balsojums afetā 8. martā. Tagad dodu vārdu kolēģiem, kas eh, mums vēstīs par sadarbības attīstību un humanitārās palīdzības sniegšanu. Eh, Deva komiteja par to eh, atbild pirmām kārtām un kurš nu bija atbildīgais par to? Taranda kungs. Uh, būs tas, kurš mums to vēstīs. Jo īstais atbildīgais kolēģis, diemžēl, nevar būt mūsu vidū. Paldies, priekšsēdētāji! Džordijs Salē eh, eh, vārdā eh, viņš nav apcietināts, nesatraucieties, viņš vienkārši ir apslimis un tāpēc nevar būt šeit. Tā tad attīstības un atbalsta centieni ir ES ārējās politikas stūrakmens un viens no pamata darbības virzieniem, un šeit ir nepieciešams būtiski palielināts finansējums ceturtajā sadaļā, ņemot vērā mm, to, kā nesenie notikumi ir pierādījuši mūsu spēju un iespēju robežas. Šie atbalsta instrumenti ir ārkārtīgi svarīgi, kas Uh, palīdz uh, cīnīties ar klimata pārmaiņu sekām uh, un arī ļauj pozitīvi izpildīt um, budžetu, mm, ceļot es prestižu un atpazīstamu, atpazīstamību pasaules sabiedrībā. Priekšsētājs aicina Taranda kungu nesteigties, jo tulki netiek līdzi, lūdzu dodiet iespēju tulkiem darīt savu darbu. Uh, pieņemu to zināšanai, saka Taranda kungs. Uh, migrācijas plūsmu vadības nodošana ar pakalpojumā, tā teikt, nav bijis adekvāts risinājums, uh, tāpēc uh, mums ir jāspēj rosināt atklātas diskusijas, kur rezultātā tiktu formulēts noteikts, noteikts instruments, noteikta pieeja migrācijas krīzes risināšanai. Uh, Eh, tās valstis, kas ir pievienojušās Buzenas nolīgumam, lai arī eh, atbild un nes atbildību par eh, attīstības un sadarbības politiku efektivitātes celšanu caur intensīvāku turpmāku sadarbību. Eiropas Savienības starptautiski ka ja darbībai ir jābūt uh, efektīvākai, iedarbīgākai cīņā pret uh, nabadzību, kas uh, tāpat arī nostiprinātu tiesiskumu, palīdzētu ļaudīm izkļūt no nabadzības valgiem. Precīza mērķēta humanitārā mm, palīdzība, kā arī ilgspējīgas attīstības atbalsts ir nepieciešams. Darbība šajos virzienos ir rūpīgi jāuzrauga tā, lai būtu iespējams uh, konstatēt uh, tātad uh, pasākumu izpildes gaidu, gaitu. Jā, paldies jums, Taranda kungs, nododiet mūsu laba vēlējumus Solē kungam, lai veseļojas. Un Solīnas kundzei dodu vārdu. Pateicos priekšsēdētāji par iespēju izteikties. Paldies! Paldies eh, Taranda kungam, kurš pārstāv referentu. Sagatavotais teksts ir tiešām kvalitatīvs. Uh, norāda uz, uz tiem būtiskākajiem aspektiem, uh, kas noteikti jāņem vērā, domājot par attīstības atbalstu, par humānu, humanitāro palīdzību. Mūsu mērķis ir cīnīties ar nabadzību, izskaust nabadzību, uh, palīdzēt cilvēkiem, reģioniem nostāties uz izaugsmas un attīstības ceļa, uzlabojot dzīves kvalitāti pasaulē, kur tas visvairāk nepieciešams, jo tas ir mūsu interesēs, tas ir mūsu drošības interesēs, mūsu interesēs stabila pasaula, tāda pasaula, kas attīstās. Tāpat arī tā, mūsu interesēs ir tiesiskumu un labas pārvaldības praksi izplatīt un vairot pasaulē. Uh, Eh, to no mums prasa pilsoniskā sabiedrība. Tāpat arī skaidrs ir tas, ka pār valsts naudu visas pasaules eh, nebūšanas atrisināt eh, nav iespējams, tāpēc ir jāraugās, kā piesaistīt privāto kapitālu, privātos investorus šajos centienos ir jāveido ciešākas, uzskatāmākas tādas saites starp uh, humanitāro palīdzību un attīstības palīdzību. Ir jābūt, uh, protams, arī dalībvalstīm aktīvākām, tām ir jāvairo sava kapacitāte, sava rīcības spēja, un tas, protams, attiecas arī uz visu šo centienu labu pārvaldību. Paldies, paldies, vai uh, vēl kāds vēlas izteikties, Gardieza Bālas kundze, lūdzu. Jā, pateicos priekšsādātāji, izteikšos īsi, jo Mēs, sociālisti, pilnībā uh, pievienojamies Salēkunga uh, secinājumiem un atziņām. Uh, viņš absolūti pamatoti norāda uz sadarbības un attīstības instrumentu pozitīvo pienesumu. Tas ir pirmais un galvenais. Otrām kārtām ir nepieciešama saskaņotība uh, Uh, visā šajos centienos savākot to kopā ar adekvātu uh, budžeta plānošanu. Uh, līdz šim tas tādiem žēl nav bijis atsevišķ, atsevišķos gadījumos. Tālāk, mm, finansējuma elastīgums. Te vēl daudz kas ir, ir veicams, jo mums ir jāspēj adekvāti finansiāli reaģēt uz, uz dažādiem pavērsieniem, dažādiem notikumiem, krīzēm, un, un humanitārā palīdzība, kā likums, ir, ir, ir, ir, ir bieži vien nepieciešama pēkšņi, negaidīti, kad piemeklē nelaime, un Eh, tas ir pirmais solis ceļā uz, uz nostāšanos uz ilgspējīgas attīstības ceļa. Nedrīkst pieļaut, ka šī nauda kaut vai daļēji aiziet eh, kaut kādām permanentām eh, migrācijas kontrolas un ierobežošanas politikām vai kā tam līdzīgi. Tas nevar notikt uz attīstības atbalsta rēķina. Paldies, Zulogas kungs! pateicos, arī es izteikšos eh, īsi. Mēs eh, eh, ar lielu interesi un izpratni pieņemam Salaikunga priekšlikumu apsvērumus, viņš ir labi pastrādājis. Arī mēs piekrītam, ka šiem līdzekļiem, šiem instrumentiem ir, ir, ir, ir jādod pilnvērtīga loma un, un atbalsts eh, caur Eiropas budžetu, kas nozīmē arī to, ka mēs eh, kā parlaments varam savu, savu uh, pāraudzības funkciju un, un, un, un privilēģiju īstenot par, par izdevumiem, izdevumu griestiem un tādām lietām, uh, tā lai kāds, kāds šos līdzekļus patvaļīgi nesamazinātu vai nepārvirzītu, kur, kur nepienākas. Un piekrītam arī tām tām bažām, ko autors šeit uh, min. Uh, nedrīkst pieļaut, ka, ka šie, šie jautājumi, šie centieni saplūst kaut kā vienā tādā juceklī ar migrācijas vadību, menedžmentu. Tas var kaitēt mūsu starptautiskajam prestižam, mūsu tēlam, un tas, tas būtu nepareizi. Uh, tāpat arī vēlos pasvītrot, ka šiem instrumentiem ir jābūt tādiem, uh, kas, ir, ir, kas eh, pa, ļauj panākt reālus konkrētus mērķus, eh, noteiktu, teiksim, eh, pieaugumu atjaunojumu, energoresursu izmantojumā, pārvaldības prakses uzlabojumos, mm, atbilstoši vietējās sabiedrības interesēm. Paldies! Tik tiešām Salēkungs ir, ir, ir labi pastrādājis. Um, bet uzklausot kolēģus sacīto, jāteic, ka domājot par attīstības politiku, tīpaši Afrikā, vai, uh, nu, uh, tas pēc būtības arī tomēr nav veids, kā, kā bremzēt uh, migrācijas plūsmas, kā, kā novērst migrācijas cēloņus, to, to izcelšanās punktā, nu, tas ir ne, ne, nesaraujami saistīts. Un, uh, tuvāko pāris desmit gadu laikā, Āf, eh, pārdesmit gadu laikā Āfrikas iedzīvotāju skaits dubultosies. Saprotiet, eh, kādu potenciālu tas nozīmē migrācijas spiedienu. Un, un es pilnībā izprotu Gardies Zabelas kundzes un Zilārgas kungas sacīto, eh, bet. Uh, Domājot par tām iespējām, kas ir mūsu rīcībā, mums, eh, nu, pirmais ir, ir, ir mūsu pienākums ir eh, būt gudriem, tālredzīgiem politiķiem, plānotājiem, eh, lemt par efektīvu resursu izlietojumu, tālredzīgu resursu izmantošanu un, un, un mūsu interesēs. Un pilnīgi noteikti mūsu interesēs ir palīdzēt Āfrikas valstīm uh, sabiedrībai attīstīties tā, lai viņiem būtu labi tur, kur viņi ir. Eh, tīpaši nākotnes kontekstā. Nu, lūk, eh, Taranda kungs, vai jums ir vēl kas piebilstams, eh, ņemot vērā kolēģu sacīto? Šķiet, ka ne pārāk. Nu, tad pakavēsimies vēl kādu brīdi šeit pulkstens 10. 20. februāris, tas ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Balsojums 8. martā. Um, attīstības komiteja uh, balsojums 20. martā, kur pretī aprīļa plenāra sesija varētu būt tas, tā, tas moments, kad, kad par to varētu balsot uh, mēs visi kā uh, parlaments. Uh, Nu, došu vārdu Inesai Vaiderei. Uh, jūs mums stāstīsiet par uh, kādu zvejas uh, protokolu un tur nepieciešamo finansējumu, kas mums ir jāparādz. Lūdzu, kolēģi, vārds jums. Jā, paldies. Sākšu ar eh, īsu mm, priekšvēstures izklāstu. Eiropas Savienība ir noslēgusi tunča zvejas nolīgumus ar piecām eh, rietum eh, Indijas okeāna valstīm, salu valstīm. Un šie, šie nolīgumi pirmoreiz tika parakstīti vēl 80. gados un tikuši pār uh, slēgti uh, jau vairāk kārt. Mūsu sadarbība ar Maurīcijas salām sākās 89. gadā. Uh, līguma tvēruma paplašināšana tagad notiek brīdī, kad, kad svinam 30 attiecību gadu jubileju, un tas ļauj mūsu flotei sekot tunču bariem, lai kur tie arī migrētu Maurīcija ūdeņos. Par to Maurīcija salām tiek, tiek dāsni atlīdzināts, kas ļauj attīstīt savu zvejas floti, uh, un atbilstoši e, noliktajam šī līguma termiņš beidzās pagājušā gada 27. janvārī. Jaunais protokols, kur pretī tika parakstīts 26. aprīlī, un tas stāsies spēkā pēc tam, kad abas puses to būs e, kā pienākas ratificējušas. Un nedrīkst to uztvert kā maznozīmīgu sasniegumu. E, šeit mēs nerunājam tikai par tādām vien virziena, vienpusējām attiecībām. Uh, Um, pieeja šādu, šo attiecību veidošanā ir, ir būtiski attīstījusies kopš uh, kopējās zvejasainiecības politikas reformas 13. gadā. Arī divpusējie nolīgumi ir uh, fundamentāli mainījušies, pārvērtušies. Un mūsu skatījumam, mūsu izpratnē, kas, kas ir mainījusies, kur fokusā ir mm, ilgtspēja, uh, tagad uh, tādā pat uh, centrā ir apusējs izdevīgums. Uh, un uh, to ir akceptējusi arī e, Indijas okeāna tunča uh, komisija uh, atbilstoši tās, tās, tās priekšteču zinātniskajam atzīmējumam. Uh, Eh, Eiropas Savienības eh, finanšu ieguldījums 14. Eh, līdz 17. gadā paredzēja tādas mērķētas darbības, kā piemēram zaisainiecības nozares attīstība kopumā un jaunais protokols, kas ir slēgts periodam 17. līdz 21. gadam, paredz kopējo finansējumu 2,3 miljārdu miljonus atvainojas apmērā. Un Ik gādu šī te e, summa, e, piešķiramā summa ir 220 tūkstoši e, un 135 tūkstoši bonusā par jūrlietu politikas un okeānu ekonomikas attīstības atbalstam. Ir būtiski pasvītrot, ka pirmo reizi šajā protokolā ir atrunāti finanšu stimuli uh, Uh, okeāna, tā teikt, tautsaimniecības, jūru saimniecības uh, attīstībai, kas pozitīvi ietekmēs Maurīciju salu uh, izaugsmi kopumā un Eiropas Savienības un Maurīciju apusējās attiecības mm, attīstīsies un plauks. Spānija, Francija, Itālija, Portugāle - tās ir tās valstis, kuru flote aktīvi zvejo Indijā, Indijas okeāna rietumos. Uh, un uh, mums ir jābūt modriem, uh, lai uh, mēs, kas labprāt bauda tunci savā pusdienu šķīvī, parūpētos par to, lai zivju krājumi netiek izsmelti, lai attīstās arī attiecīgo okeāna reģionu valstu un, un, un tautu labklājība. Un šis protokols stāsies eh, spēkā pēc tam, kad eh, visas eh, diplomātiskās un protokolārās formalitātes tiks izpildītas abās, abās līgumslēdzējās pusēs. Un, kolēģi, varu tikai lūgt jūsu atbalstu šo protokolu noslēgšanai. Paldies! Paldies Vaideres kundze par šādu ļoti raitu izklāstu. Vai kādam būtu kas piebilstams? Taranda kungs? Jā. Yeah priekšsādātāji pavisam īsi. Ar Maurīcijas salām ir viena interesanta lieta. 2000. gadā es pabiju šajā salu valstī un uh, vietējais ministrs izrādīja savas piestātnes, uh, savus zvejaskuģus, kas, uh, kas visi bija pārņemti no, no, no padomjas Savienības. Uh, un, un, un viņu vienīgā cerība bija, ka, ka izdosies noslēgt labus, izdevīgus uh, nolīgumus par, par zvejas iespējām ar Eiropas Savienību. Un, nu, ir izrādījies, ka, ka tā tas arī ir, ir noticis, un cerams, ka tas tā labi turpināsies. Priekšsēdētājs. Nu, rekā viss plūst un mainās. Um, tā šķiet vairāk neviens neko nevēlas. Eh, piebilst, eh, bet eh, aicinu kolēģi tiešām apzināties šo, šo protokolu, šo nolīgumu nozīmi. Pateicos jums, referentes kundze. Grozījumu priekšlikumi ir iesniedzami līdz 2012.26. janvārī. Mauricijas salas ir suverēna valsts, un uh, sapratīsim, ka nedrīkst, uh, ka nepieklājas mums šeit iesniegt tādus grozījumus, kas pēc būtības maina uh, šo, šo protokolu saturu. Un referente mūs aicina atturēties, ja nekādīgi citādi nevaram. Un Uh, vienīgie grozījumi ir tādi, kas, kas uh, pauž, uh, ko varat esat aicināti iesniegt, ir nu, tādi pozitīvi. Budžeta komitejā balsosim 21. un 22. februārī. Un līdz ar to varam turpināt, bet man te rodas iespējas, ja Anē, Alī kungs ir mūsu vidu un pēca, pēca kungs. Eh, ko pastāstīs eh, par eh, tātad globālās, globālā, globalizācijas pielāgošanās fondu S.E. Eriksson. Jā, tik tiešām. Zviedrija ir iesniegusi pieteikumu globalizācijas fondā, kur norāda, ka Eriksona korporācija ir atlaidusi uh, Eh, ļoti daudz, eh, vairāk kā 2000 darbinieku un pieprasa kompensācijas eh, līdzekļus. Bet tas nav pirmais iesniegums, savulaik jau tā, tādu iesniedza mm, Zviedrija. Uh, Uh, un šis uzņēmums, šī privātā kompānija aizbildinās ar tātad negatīvām tendencēm uh, pasaules uh, telekomunikāciju uh, tirgu. Uh, Dienvidaustrumāzijas reģiona uh, izrāvienu un norāda, ka vairāk kā 30% atlaisto ir vecumā virs 55 Uh, gadiem, kuri ir apguvuši ša, ļoti šauru specifisku specializāciju un kuriem ir ļoti niecīgas izredzes uh, pārkvalificēties uh, un atrast sev jaunu nodarbi. Un, mm, Šī globalizācijas pielāgošanās fonda uh, primārais uzdevums ir, ir palīdzēt tieši šādiem, uh, šādām, šādām cilvēku grupām Un tāds ir arī uh, šī, šī, šī priekšlikuma, tāds ir arī šī priekšlikuma saturs. Paldies! Paldies, Alīkungs, vai kādam ir kas uh, piebilstams? Jā, paldies, saka Fernandesa kungs, es izsakos kolēģi vārdā, kurš diemžēl nevar būt šeit, uh, un aicinu uh, uh, eh, Malefiča uh, eh, tātad kunga uh, vārdā runāja, paužot atbalstu šeit izteiktajam priekšlikumam, lai mēs varētu palīdzēt tiem, tiem cilvēkiem, kas ir, ir, ir tikuši atba, atlaisti no darba, zaudējuši darbu globalizācijas uh, ietekmē. Mums ir jādod viņiem iespēja uh, atkal nostāties uz kājām uh, un atgriezties darba tirgū. Paldies. Paldies. Vai vēl kādam būtu kas piebilstams? Nē. Šķiet, ka nē. Alīkungs, vai jums ir kas piebilstams? Nu, tātad jūs aicinājāt atbalstīt šo priekšlikumu, arī Fernandes kungs to darīja. Atgādināšu tikai to, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18.5. februārī, balsojums budžeta komiteja 21. un 22. februārī. Uh, bet, nu, mūsu uzmanībai otrs. Uh, tātad uh, otrs priekšlikums par globalizācijas pielāgošanās fonda līdzekļu piesaisti. Galīsija apģērbu ražotājs, to ir iesniegusi Spānija, un Gonzales Pons mūs, mūs uzrunās Bilana Mona Bilans Mons mūs uzrunās savu kolēģu vārdā. Jā, pateicos. Tik tiešām Gonzales Pons Estevans ir šī priekšlikuma autors, un es runāju viņu vārdā. Jūs ar to iepazīstinu. Šeit ir priekšlikums mobilizēt Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda atbalstu darbu zaudējušiem cilvēkiem. Uh, Spānijas tekstilu rūpniecības nozarē. Spānija lūdz piesaistīt šī fonda līdzekļus par labu 300 tekstilu industrijas darbiniekiem, kas mm, jau to, ko mēnešu laikā aprīlī šķiet tiks atlaisti pilnīgi un uh, galīgi. Un komisija ir apliecinājusi, ka uh, šie cilvēki atbilst visiem nepieciešamajiem kritērijiem, lai globalizācijas pielāgošanās fonda līdzekļi varētu tikt uh, piešķirti. Uh, 72 tūkstu, 720 tūkstošu vērtībā. Šādā veidā būs iespējams jēg pilni palīdzēt šiem atlaistajiem strādājošajiem pārkvalificēties un atgriezties darba tirgū. Tie negatīvie, globalizācijas negatīvie faktori ir 2004. gadā noslēgtais eh, starptautiskais noliegums par, par, par šķiedru, eh, tekstilu šķiedru, mm, eh, arī industrijas šī aizbēgšana uz citiem reģioniem, protams, zemāku izmaksu virzienā. Un 26% no Galīcijas reģiona bijušajām darba vietām ir, ir, ir, ir, ir zaudētas. Uh, Uh, atsevišķās pilsētās vairāk. Uh, tekstilu rūpniecība šai reģionā ir, ir bijis tāds vietējās tautsēmniecības stūrakmens, uh, bet, nu, tas, tā, diemžēl, vairs nav. Um, um, vietē, tā lokāli bezdarbs ir pieaudzis vairāk kā par 40% um, pāris gadu garumā tas, tāds tas 40% tas, tas bija bezdarbs eh, pavisam nesen. Un šie, šie atlaistie, atlaistie cilvēki eh, ir, ir līdzīgā situācijā kā, kā citu nozaru eh, strādājošie tādā industrijā, kas, kas, kas ir norietā. Un Uh, lielāko atlaisto darbinieku daļu uh, veido tieši sievietes vecumā no 30 līdz 54 gadiem, un līdzekļi tiek, uh, tiek pieprasīti šo, šo darbinieku pārkvalifikācijas mm, vajadzībām, izdevumiem, un uh, šo, šo, šo lūgumu, šo priekšlikumu aktīvi atbalsta eh, reģionālās, reģionālās un vietējās pārvaldes eh, struktūras, pilsētu un reģionu domes. Un šie līdzekļi netiek pieprasīti, lai mm, uzņēmumi eh, ievērotu kaut kādas nacionāli noteiktas normas vai normatīvas. Uh, Te ir skaidri redzama globalizācijas mm, negatīvā ietekme, negatīvā izpausme. Un mm, es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu pēc iespējas mm, ar minimāliem iebildumiem. Paldies par jūsu atbalstu jau tagad, un tas arī tas, ko vēlējos sacīt kolēģi vārdām. Paldies! Mēs paldies, un nākamais uzstāsies Benito Ziloga, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Pirmām kārtām vēlējos paust atbalstu šī fonda līdzekļu izmantošanai. Tā ir situācija, kas skar ārkārtīgi daudzus cilvēkus, ir īpaši sievietes šajā rūpniecības nozarē, un domāju, ka ārkārtīgi steidzamā kārtā nepieciešams kaut ko darīt lietas labā. Nu, pāris komentāri. Pirmām kārtām par šo fondu runājot. Esam jau pauduši atbalstu fonda līdzekļu izmantošanai līdzīgos gadījumos, tieši tāpat kā šeit, bet gribēju tāpat laikā paust kritiku no mūsu politiskās grupas. Tāpēc, ka šo fonda līdzekļus izmantojam gadījumā, kad uzņēmums ir pārcēlis savas ražotnes uz citu vietu, Nu, un, diemžēl, tas tekstilu nozarē notiek ļoti bieži. Uzņēmumi pārvieto ražotnes uz citām valstīm. Un nereti tas ir. Un, un nereti tas ir uz tādām valstīm, kur piedzīvojam līdzīgas uh, problēmas un katastrofas kā Bangladešā pirms kārs gadiem ar šo tekstilu rūpnīcu. Uh, Un es domāju, ka mums ir krietni, krietni vaini jāliek šeit uz mūsu tirniecības politiku. Otrs komentārs par šo ziņojumu. Mēs šeit runājam par 83% pils, cilvēku, kas zaudējuši darbu un kas ir sievietes. Šai tekstīlu izstrādājumu nozarē ir, novēroja, ir ievērojams sieviešu pārsvars darba ņēmēju jomā. Te tiek, notiek arī atsaucas uz citām nozerēm, kur, uz kurām tad varētu mainīt šo kvalifikāciju, nu, piemēram, sociālā aprūpe, aprūpas pakalpojumu sniegšana, piegādas ķēde un mm, brīvā laika pavadīšanas mm, un izklaides jomas. Nu, tie ir sektori, kur arī šobrīd ir ļoti augsts sieviešu skaits mm, darba ņēmēju vidū. Un tāpēc pat ar šo ziņojumu no Eiropas parlamenta mēs jūtam jau zinām diskrimināciju, jo pat arī apmācība tiek ierosināta sievietēm tajās jomās, kur jau ir ļoti augsta sieviešu pārstāvība. Un visbeidzot, domāju, ka šādi saņemam labu iespēju pateikt, ka daļēji šos līdzekļus vajadzētu izmantot kolektīvai apmācībai. Šobrīd sociālā ekonomika ir aktuāls vārds. Tā parāda, ka darba vietas eh, tik ātri nemaz nezūd Spānijā, ja mm, tā tiek izmantot par 2%, 12% mazāk nekā citās jomās. Tātad sociālā ekonomika un turklāt sociāla rakstura uzņēmumu un kooperatīva darbojas veiksmīgāk. Šķiet, ka tieši šāda veida uzņēmumi ir labākais veids, kā atgūt citur zaudētas darba vietas. Nu, piemēram, ir viens ļoti labs piemērs attiecībā uz mebeļu rūpnīcu, ko pārņēma kooperatīvas Barcelonā. un līdzekļu izmantošana šādām vajadzībām, piedāvājot mācekļu vietas stažēšanos, būtu varbūt tas labākais risinājums darba ņēmējiem šajā sektorā. un mēs varētu tādējādi censties palīdzēt šim sektoram, kas jāsaka šādas problēmas piedzīvo visai bieži. Nu, protams, ka vienlaikus darbs jākoordinē arī ar darba ņēmēju pārstāvjiem šajā reģionā. Lielas paldies, vai vēl kāds vēlas rēģēt uz šo ziņojumu, ko līdz priekšā mūsu kolēģis Milans Mons? Nē? Ļoti labi. Nu, taisnība, ka šis globalizācijas pielāgošanās fonds ir svarīgi, nozīmīgi līdzekļi, bet, protams, būtu labi, ja to varētu pielāgot kopumā arī globalizācijai kā tādai, lai vispār varētu izvairīties no darba ņēmēju atlaišanas, lai darba ņēmēju atlaišana nenotiktu. Nu, protams, šādos gadījumos vienmēr konstatējam, ka cilvēkiem vienkārši tiek liekt iespēja strādāt, un uh, eh, esmu arī pārliecināts, ka tie, kas tiešām saņemšu šīs Eiropas subsīdijas, apzinās, ka tieši Eiropa piedalās viņu pārkvalificēšanā. Nereti dalībvalstis pašas e, paņem šos līdzekļus, sajauc to kopā ar kodiem saviem instrumentiem, nacionālajā plānā un tam līdzīgi, un to daļu, ko īsteno Eiropa, paliek neredzama, un Eiropas pilsoņi nu, nejūt, ka viņiem ir šis atbalsts tieši no ES līmeņa. Nu, lūk. Pie tā tad arī paliksim. Milan Monikungam atsimtot nekādu papildus novērojumu nav, jeb tomēr. Nē, es vienkārši nodošu komentārus tālāk Gonzāles Ponskungam, kas ir šī ziņojuma sagatavotājs, un to pat, protams, darīšu arī attiecībā uz iepriekšēju runātāju izteiktajiem komentāriem attiecībā šo globalizācijas fondu un kā arī dzen uz ietekmi, ko novērojam globalizācijas gadījumā, eh, piemēram, par šiem tekstilu šķiedrām, eh, par zi, lēmumu, līgumu, kas tika noslēgts jau 2004. gadā, un tas ietekmē tekstilu nozari ne tikai Galīcija un Eiropas Savienība, bet ES kopumā. Domāju, ka Eiropas globalizācijas fonds, protams, ir īstie līdzekļi, ko šai gadījumā izmantot, un reizēm. Uh, ir grūti paredzēt šādas situācijas, tad nereti notiek kaut kāds līdzsinājums, arī, protams, valdības pie, pievieno savus līdzekļus. Bet jā, redzamībai jābūt. Darba ņēmējiem ir jāpalīdz pielāgoties jaunajai situācijai, un es ir līdzfinansētājs 60% apmērā pārsvarā šādos gadījumos. Paldies! Labi. Nu, es domāju, jā, te jāņem vērā, ka tas ir rūpniecības sektors kopumā, Un domāju, ka arī tirzniecības jomā varbūt šādas darba, šāda darba vieta du, zuduma ir pārstruktūrēšana un tā tālāk. Zinām, ka 100 tūkstoši darba vieta ir pazudušais kopējās izplatīšanas ķēdēs, nu vismaz ASV, un tad zinu, ka Eiropā līdzīga situācija arī varētu notikt. Lai kāds arī nebūtu paldies referentam, grozījumi jāiesniedz vēlākais līdz 6.6.5. februārī, un balsējums budžeta komitejā notiks 21. vai 22. februārī. Tālāk ķeramies pie nākamā jautājuma. Tas nav kā sekas Brexit. Respektīvi, jautājums par to, kur tad atradīsies Eiropas banku iestāde. Un referents ir Gajerkungs. Es paldies priekšsādātāji, godātie kolēģi. Brexit rezultātā mums ir jādomā par tu, šīm abām iestādēm, kas atrodas Londonā šobrīd, Pirmām kārtām tā ir zāļu aģentūra. Mm. Un šobrīd tāpat laikā debatas ir lūk par Eiropas banku iestādi. Jūs arī zināt, ka tā ir viena no trim ar finanšu sektoru saistītajām aģentūrām, kas ES nodarbojas ar regulējumu. Pārējās abas ir ESMA, tā atrodas Parīzē, un AJOPA savukārt atrodas Frankfurtē. Nu, var jau vēl brīnumi notikt. Es jau faktiski biju rēķinājies ar to, ka padomēji neizdosies eh, piesaistīt šo iestādi vienai vai otrai eh, aģentūrai, kas nodarbojas ar finanšu jomas regulējumu, bet varbūt, ka tā atradīs vēl kādu trešo interesanto galvaspilsētu Eiropā. Mm, un labi vien, ka man arī neizrādījās taisnība. Padome nolēma, ka Eiropas banku iestādēji tomēr ir jādodas uz Parīzi. Bet, nu, ja es būtu, jā, tajā brīdī sadarējis, tad es būtu droši vien zaudējis šīs darības. Finansiālā situācija, kas to, to visu saistīta, ir visai pārredzama. Mans priekšlikums ir tāpat laikā viņus turēt pie vārdu šai gadījumā pārvietošanās izmaksas, izdevumi Eiropas nodokļu maksātājiem būs jāsadz. Kā jūs labi zināt, tad bija arī plašas diskusijas par to, kādā gadījumā Brexit izmaksas un izdevumi tiks sekti. Atmeramies arī, ka Brītu ārlietu ministrs um, ieņēma tādu pozīciju ka, nu, faktiski pilnīgi pietiktu, ja Lielbritānija nemaksātu neko, un, un nu, tagad mēs zinām, ka tomēr ir kaut kāda zinām vienošanās, un tas varētu būt apmierinoši arī šīs komitejas locekļiem. Bet, nu, katrā ziņā pārvietošanas izdevumi arī būs būtiski. Tas attiecas gan uz zāļu aģentūru, gan uz šo iestādi. Un tas, diemžēl, gulsies uz Eiropas nodokļu maksātāju pleciem. Nu, protams, ka mēs gaidām no Francijas to, ka tā mums palīdzēs izvietot, tā teikt, izmetināt šos, šo iestādi, piedāvāt atbilstīgus darba apstākļus, noteikumus. Un tad, protams, kolēģi te Holmajer no otras puses mums pastāstīs par sīkākām detaļām, jo šīs abas savstarpēji saistītās aģentūras vienā pilsētā tad atradīsies arī kopā. Uh, nu tad, protams, no tā parādās kaut kādas sinerģijas iespējas. Nu, respektīvi, varbūt, ka tās varētu ievietot vienā ēkā, nu par to gan izsakos visai piesardzīgi. Protams, ka pastāv arī iespēja šādā gadījumā nu, gūt ietaupījumus uz drošības pasākumiem, ko varētu organizēt kopīgiem spēkiem, tāpat arī cilvēku resursu pārvaldība varētu tikt organizēta kopīgiem spēkiem, iepirkums tieši tāpat. Nu, var sakot, vesela, vesels lērums jomu, uh, kas nav saistīts tik daudz ar šo saturisko šo aģentūru darbu pusi, bet gan organizatorisko, nu tad to varētu apvienot. Un to es arī šajā savā priekšlikumā esmu norādījis, un esmu norādījis arī, ka pastāv ļoti daudz iespēju sinerģijai, ja tas tā izdotos. Bet, nu, ir divas šādas ļoti kompleksas struktūras, tomēr salīdēt vienā arī varētu būt visai sarežģīti. Ar ESMA mm, direktoru, kas jau atrod šobrīd Parīzē, man ir bijis iespēja aprunāties, un viņš arī norādīja, ka tas viss nebūtu, nebūs tik vienkārši, kā varētu sākotnēji šķist, jo um, jo esmu savukārt tādā gadījumā um, vēlētos atrasties kaut kur ārpus Parīzes un tad nāktos meklēt šādu kopējā ēku, tas nebūtu vienkārši. Nu, ja paturam tagad prātā nodokļu maksātājs, tad, protams, eh, visi gribētu labprāt, lai šāda kopēja sinerģija tomēr izdotos. Un tas arī parādās tajos grozījumos, ko es esmu sagatavojis. Bet pastāv arī bažas, tāpat arī šajā parlamentā, ka ilgtermiņā varētu situācija novest pie tā, ka šīs aģentūras tad varētu saplūst vienā. Nu, jāsaka, šādām bažām es gan nepiekrītu. Jo tad ir savukārt, manuprāt, jāveic milzīgs izvērtēšanas process un tā tālāk, eh, vai tas vispār arī saturiski būtu jēgpilni, par to būtu jārunā. Tāpat pastāv arī bažas, ka tad tādā gadījumā IOPA vēl tiktu piesaistīta no Frankfurtas pārvilkt uz Parīzi, bet, nu, es domāju, par to šobrīd nav īsti vērts spriest šādas bažas, protams, kādam te var būt vai nebūt, bet. Uh, Eh, manuprāt, ir, eh, nu, ir jau saprotams, ka tādas pastāv, bet kolēģi šobrīd par to faktiski runas nav. Runa šobrīd ir par to, kādā veidā notiks eh, EBA pārvākšanās, ja banka iestādes pārvākšanās, kā to padarīt pēc iespējas lētāku, un iespējams, ka varbūt arī komisijai šai gadījumā vajadzēs te nedaudz tā iejaukties, tāpat arī ģenerāldirektoram varbūt vajadzēs nākt klajā ar kādiem viediem padomiem, nu, vai ēku meklēšanā vai kur citur. Uh, Un pirmām kārtām mums vienkārši vajadzētu censties to visu izdarīt pēc iespējas lētāk ietaupot līdzekļus, tā lai šīs abas aģentūras tad arī, nu, tie telpiski tad varētu atrasties um, kādā ko, vienotā vietā. Nu, tāds arī ir šis mana priekšlikuma kopsavilkums. Paldies! Merci, monsieur. Un liels paldies referentam. Nu, varbūt pirms došu vārdu pārējiem kolēģiem, kas vēlas izteikties šai saistībā, varētu savu viedokli mums paust arī komisija. Nu, sniegt paskaidrojumu, varbūt Saleskungs ir ieradies šeit pie mums. Ne tā? Jā, tomēr. Paldies priekšādātā. Jā, es esmu Sales no DG budžets. Uh, Mēs cieši strādājam kopā ar abām minētajām, ar, ar FISMA un TELE, lai varētu šo procesu harmon, harmoniski īstenot. Esam arī sazinājušies ar referentu, apzināmies ka, protams, vēlamies veikt tādus apjomu ietaupījumus šai gadījumā un īstenot arī zināmas sinerģijas, bet vienlaikus šī, šis elements jāsaskaņo arī ar laika grafiku, kas nebūtu nav viens un tas pats Eiropas banku iestādē no vienas puses, kurai jāpārvācas 19. gada martā, un no otras puses esmu, kas savukārt pārvāksies mazliet vēlāk, mainīs telpas vēlāk. Uh, Bet, nu, katrā ziņā šo iespēju mēs esam gatavi izpētīt, vienlaikus paturot arī prātā apstākļus, labvēlīgos apstākļus, kādus piedāvās, piemēram, Francijas valdība, tostarp dažādas nianses attiecībā uz palīdzību mm, ēku iegādes vai īres finansējumā. Nu, tad, jā, šiem jautājumiem sekosim līdz abu aģentūru gadījumā. Uh, tāpat laikā zinām, ka vēl ir varbūt mazliet pārāk nakt pie tāda nu, gala lēmuma, jo diskusijas, kā jau teicu, ir vēl tikai sākušās starp abām aģentūrām un eh, nu, no vienas puses tātad arī ar šīm dalību valstu pārstāvi par to runā. Paldies, tālāk došu vārdu Viekundzei. Mikro. Mikro, s'il vous plaît. Uh, la première, euh, c'est que. Pirmām kārtām dzirdēju, kādi visi šie noteikumi tika izteikti attiecībā uz darba apstākļiem, un šai saistībā man trīs komentāri. Pirmam kārtām es gribētu precīzāku informāciju, jo es nesaprotu pilnībā tomēr tās piezīmes, kas attiecās uz pārvākšanās izdevumiem aģentūras gadījumā. Un, un to, ka Lielbritānija, piemēram, neuzņemsies kaut kādus izdevumus, manuprāt, tas tai būtu jādara vismaz daļēji. Un es gribētu zināt, tad kādas ir šīs diskusijas kopumā, tā lai visa lieta būtu pilnīgi skaidra. Otra piezīme attiecas uz 3, 4 un 5 grozījumu par sinerģijām, tieši tā kā jūs arī runājāt, starp uh, ESMA un banku iestādi. Ja Es saprotu, ka šajā gadījumā debatas faktiski attiec uz tehniskiem jautājumiem vienkāršošanas jomā. Tātad formulējums drīzāk, bet es domāju, ka jādomā arī par saturisko. Un tāpēc gribu uzdot jautājumu, kas man liekas saistīts ar šāda veida lietu vai mēs šobrīd esam apmierināti ar šo regulējošo mehānismu banku jomā un esma tātad, un tad attiecīgi no tā izriet tālāk tehniska rakstura debatas par sinerģijām par to, kā norisinās kontrola attiecībā uz tirgu, uz bankām, un vai tad tas tādā gadījumā ir saistīts arī ar tām budžeta debatēm, par piemēram, ko šo, spriedām šorīt. Paldies, jūsu otrs jautājums nenoliedzami iet tālāk par budžeta komitejas kompetenci. Desantos kungs tālāk. Obrigado. Obrigado, presidente. Eh, eh. Priekšādātāji, paldies. Priekšsēdētāji, jūs jau pirmo jautājumu, par ko gribēju šobrīd runāt, faktiski jau izteicāties. Aģentūra pārvietošana. Jāizmanto kā iespēja, lai pārdomātu situāciju un pārdomātu sistēmu kā tādu. Piekrītu ka tas varētu būt eh, jautājums, kas iet tālāk par budžeta komitejas kompetencēm, bet jāsaka, šis fakts tomēr jāņem vērā. Varbūt ir, nu tā teikt, jābrīdina par to arī kā cita komiteja, par to mazliet ir jāpa, jāpaspriež. Man tāpat laikā jāsaka, ir arī pilna paļāvība uz mūsu kolēģi Gajeru kungu debašu laikā par aģentūrām. Viņš, manuprāt, ir paveicis ļoti labu darbu, viņš ir zinošs un arī rīkojies ļoti saprātīgi. Turklāt viņa mērķis un vadmotīvs ir tas, ka viņš vēlas atrisināt visus šos sarežģītos jautājumus. Tas ir politiska rakstura jautājums, tie ir savukārt arī kaut kādas tehniskas nianses, kas jārisina, un tas, jāsaka, ir visai daudzšķaitnains uh, problēma jautājums. Nezinu, vai mana valsts arī bija ārkārtīgi interesēta mm, uzņemt vienu no šīm aģentūrām, to netros. Nu, vismaz ne banku aģentūru, mēs gan gribējām uzņemt eh, zāļu aģentūru. Uh, bet bijām gatavi nākt klajā ar diezgan saprātīgu risinājumu, kas bija labi arī noformulēts, bet nu, mūs neizvēlējās kā uzņēmēju valsti. Tomēr ceru, ka šīs alternatīvās iespējas, kas joprojām tiek apsviestas, ir tikpat labi sagatavotas un paredz pēc iespējas mazākus izdevumus nodokļu maksātājiem. Mēs jau dzirdējām par šo apjomu ietaupījumu, par sinerģijām, mēs visi, protams, piekrītam šīm idejām, bet reizēm tas paliek tikai ideju līmenī, jo tad, kad nonākam pie šo ideju īstenošanas, tad pēkšņi kaut kas cits kļūst svarīgāks nu, nenoliedzami viens no interesēm, protams, kas arī svarīgs, ir tieši darba ņēmēju intereses. Bet, nu, jebkurā gadījumā es esmu pārliecināts, ka Gairkungs darbu paveiks labi un beigu beigās nāks klajā ar ļoti labu risinājumu. Paldies! Neredzu, ka vēl kāds cits vēlētos izteikties, bet varbūt Gairkungs, tad jums ir vēl kādi noslēguma vārdi, komentāri? A, nē, Holmajers kundze vēlas runāt, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Mēs runājam, protams, ne jau par saturiskām lietām šeit kā budžeta komiteja, bet viena lieta, manuprāt, tomēr ir svarīga, kas attiec uz pārvākšanos uz Parīzi, un tas ir šis ēku jautājums ne jau, teiksim, tagad eh, visa šīs banku lietas un apdrošināšanas lietas mēs te apspriedīsim budžeta komitejā, nē. Bet par ēkām runājot, Man atklāt sakot, ir viena alga, vai tas ir vienā ēkā vai divās ēkā. Tas, kas, divās ēkās tas, kas ir svarīgi, lai abas šīs ēkas būtu funkcionālas, piemērotas. Un ne, nevajadzētu prestižu pēc ņemt kaut kādas dārgākās eh, ēkas un tā tālāk. Varbūt ar šo franču naudu var darīt kaut ko lētāku. Nu, viņi gribēja, protams, to vispirms Parīzē, lai būtu tāda konkurētspēja un tā tālāk, bet varbūt labāk Varbūt tas varētu nonākt kādā jaunajā dalībvalstī, nezinu, kādā no Baltijas valstīm. Tās vienmēr paliek tukšā. Nu, bet jā, tas, nu, protams, nav Ines manā ziņā šo lēmumu pieņemt. Ir, ir vairāk šeit, protams, no šīm Balt vecajām dalībvalstīm pārstāvi arī pie lēmumu pieņemšanas, diemžēl. Bet neatkarīgi no tā visa, es domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, ka tajā brīdī. Uh, kad runājam lūk par šādu pārvākšanos, ir svarīgi, ka arī šeit Briselē tajos gadījumos, kad ir kaut kāds atsevišķas iestādes, nav jau svarīgi viņas savietot vienā ēkā, bet uz izdevumiem raudzīties gan ir nepieciešams. To es arī gribēju vēlreiz atkārtot. Uh, jo padoma vienmēr liek mums priekšā kaut kādus dārgākos, augstākos standartus. Tā tas bija arī Londonā, viena no dārgākajām ēkām, kas vispār bija pieejama. Un tad jāsaka, man tas nepatika. Pēc tam es veicu sarunas ar aģentūru un bija visai pārsteigta, ka Ema, piemēram, šai sarunās ar Britu valdību faktiski nemaz neseņēma atbalstu no komisijas nu, at, palika viena pati šo uzdevumu risināt un, un aprunāt un, un, un iztirzēt. Nu, es gribētu cerēt, ka šoreiz tas tā nebūs, ka komisija arī šoreiz būs līdzatbildīgāka tomēr un palīdzēs aģentūrē šajās sarunās, tomēr, nu, atšķirībā no Britu valdības sarunām, tomēr vienoties par kaut kādu jēgpilnu risinājumu, kā tāds palīdzīgs partners. Nu, es ceru tiešām, jā, ka komisija piedalīsies šai sarunās, tāpat laikā arī ar Britu valdību jo nu, tās taču Google ir aģentūras ar zinām potenciālu, ar iespējumu un tā tālāk. Es ļoti labi atceros Sepolu variantu, tad, kad tas tika piešķirts mm, Brit, mm, tika paņemts no Britiem, jo viņi pēkšņi to vairs negribēja. Nu, tad Britu valdība, nu, gan izturējās visai, nu, tādā aprobežotā kārtā. Un eh, tāpat laikā šīs aģentūras klātbūtne Lielbritānijā bija diezgan plaša, un tāpēc arī šajā gadījumā nedrīkst aģentūru atstāt savā vaļā, nu tā, lai nu cīnās kā prot. Nē. Aģentūras galvenais uzdevums taču gaugulē ir kontrolēt zāles un tā tālāk, nevis īstenot kaut kādas diplomātiskas sarunas ar Britu valdību. Tur viņām ir vajadzīga palīdzība, ekspertu un komisijas palīdzība. Paldies! Merci. Paldies! Vēders kundze. Jā, ich habe eine Frage an Herrn. Man ir jautājums Gājera kungam. Par izmaksām runājot, lai izvēlētos aģentūras atrašanās vietu, ir jāizpild arī zinām kritēriji. Vai šeit tika ņemtas vērā izmaksas? Es dzirdēju, ka Portugāla arī bija viens no variantiem varbūt vēl kāda cita valsts. Es pilnībā piekrītu Monikai, ka izmaksas patiešām ir būtisks faktors. Kādēļ tad Parīze galu galā? Nu, tā nav tā lētākā Eiropas pilsēta. Parce qu'il y avait plusieurs candidats et... Bija vairāki kandidāti, Bet, nu, varbūt beigās man šķiet pat bija tāda kā izlauze. Monsieur le rapporteur. Referenta kungs, lūdzu. Paldies. Paldies par šiem jautājumiem un piezīmēm. Vaideras kundze, runājot par procedūru, es nemaz nevaru tik daudz komentēt, jo tas viss notika padomē. Un ja padome lemj par aģentūru atrašanās vietu, tad, protams, tiek ievēroti zināmi kritēriji, tie ir objektīvi, un tad, protams, ir arī politiskā dimensija, un tad uh, abas dimensijas tiek jauktas citreiz kopā. Mēs jau šādu un tādu runājot par šīm atrašanās vietām esam piedzīvojuši zināms pārsteigums. Ir aģentūra Krētā, viņi nevar atrast darbiniekus, jo Krētā ir ļoti grūti nokļūt, un tur nav arī pat starptautisku skolu. Pieejamība un arī izglītība nav mazsvarīgi faktori, ja jums, piemēram, ar visu ģimeni ir jāpārcēs uz citu valsti. Tādēļ, lemjot par šīm mītnes vietām, tas jāņem vērā. Izmaksas un sasniedzamība, protams, ir eh, ļoti svarīgi faktori. Protams, ka ir iespējams atrast eh, valstis ar zemākām īres cenām nekā Parīze, bet, protams, sasniedzamība, izglītība ir ļoti būtiskas. Nu, es būtu labprāt vēlējies redzēt uh, šo aģentūru manā dzimtajā pilsētā Esenē, bet nu arī uz turien nav nemaz tik viegli nokļūt. Tādēļ ir jādomā par šiem objektīviem kritērijiem, ja runājam par izmaksām. No savas puses varu jūs informēt, ka uzturēšanas, eksploatācijas izmaksas, un tas, kurā ēkā galu galā nonāks aģentūra. Eh, visi šie jautājumi ir saistīti, protams, ar mītnes vietu. Es biju kādreiz arī Vīnē aģentūrā, kādreiz tā tur atradās, es sarunājos arī ar ģenerāldirektoru un teicu, uh, Nu jā, ja jūs tur eh, kā turists pastaigājaties, jūs redzat šo eh, seno pīli ar Eiropas karogu plīvojam, nu tad uzreiz nodokļu maksātājiem varētu likties rau, lūk, kur nonāk mana nauda. Bet īstenībā lielāko daļu par aģentūru, eh, lielāko izmaksu daļu sedz Austrija un arī Vīnes pašvaldība, jo viņiem, protams, arī ir izdevīgi, ka šāda liela aģentūra atrodas viņu teritorijā. Protams, ir vēl jautājums par īres uh, izmaksām uz vietas. Monika pieminēja arī uh, to, uh, cik daudz tas izmaksātu Eiropas Savienības budžetam. Bet runājot par budžetu, mēs, protams, negribam, lai tas būtu pārāk dārgi. Un kas tad pa, kas tad maksās pārcelšanās izmaksas, vai Briti par to maksās, vai mums ir tas jāsadz no ES budžeta, ņemot. Tika pieņemts pirmais nolīgums par Brexit, līdz ar to jautājums jau ir izlēmts. Un rēķins jau ir ticis piestādīts, tas Tā tad viss jau tagad vairāk maz, vai mazāk ir skaidrs, kas būs Britiem jāapmaksā un kas nē. Un mēs. Uh, lēmām, ka Britu valstī Britiem vairs nav jāmaksā par pārcelšanos. Nu, varētu te, protams, arī diskutēt, cik tas ir pareizi, un uh, varbūt tas arī tagad uh, nebūs iemesls Britiem vēlreiz sūdzēties raud, cik eh, ļauna ir Eiropas Savienība, kā tā apēja tas ar eh, Britu nodokļu maksātāju naudu. Mums jārunā arī par to, cik um, tātad tie līdzekļi, ko nevajadzēs uh, izdot par Eiropas zāļu aģentūras īri uh, kādu brīdi, tad uh, tie varētu nonākt atpakaļ mūsu budžetā. Bet, protams, ekonu komitejā par to vēl jāapspriežas un arī plenārsēdē ir paredzēts diskusijas. Paldies, referenta kungs. Komisijai nav kaut kas piebilstams? Nē. Merci, Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētāji. Īstenībā gan mēs gribētu papildināt. Daži vārdi par referenta grozījumiem man būtu sakāmi. Pirmais grozījums, kurā tiek runāts par pārvākšanās izmaksām, ko vajadzētu sekt no Eiropas Savienības budžeta. Protams, te vēl vajadzētu papildus precizējumus. Eiropas zāļu aģentūrai un uh, Britu iestādēm par to vēl ir jārunā, bet gribēju jums arī atgādināt, kāda bija komisijas pozīcija um, sarunu sākumā. Proti mēs teicām, ka pārcelšanas izmaksas vajadzētu sekt tieši Lielbritānijas iestādēm. Un to pašu uh, Mēs varam lasīt arī eh, decembra pagaidu nolīgumā, proti komisija ir informēta par to, ka arī uh, Lielbritānijas iestādēm vajadzētu piedalīties gludākā pārcelšanās norisē un tajā skaitā arī sekta izmaksas kas radīsies tās rezultātā. Tālāk otrais grozījums ir nedaudz ambiciozāks nekā tas ir atrunāts uh, vienošanās tekstā par uh, aģentūru atrašanās vietām. Mēs, protams, labi saprotam, um, kāda iemesla dēļ šis grozījums ir tāpis, jūs gribat uh, arī atrast pietiekam efektīvas risinājums, bet vienošanās teksta redakcija ir pietiekami laba un tur ir arī iekļauti visi šādi pasākumu, kas varētu attiekties uz uh, mītnes vietas mājiņu. Ceturtais grozījums uh, attiecībā uz 3B apsvērumu. tur tiek runāts uh, par efektivitāti un arī par uh, interinstitucionālās decentralizēto aģentūru grupas darbu. Un šī inter, internet, inster, interinstitucionālā darba grupa ir nākus arī klajā ar secinājumiem. Mēs neuzskatām, ka šajā apsvērumā vajadzētu vēl papildus atsauci uz grupas darbu. Tas uh, nu, nekādu tādu papildu vērtību nerada. Piektais grozījums par septīto pāntu piedāvā vēl vairāk eh, uzsvērt eh, efektivitātes mērķus. Tas arī noteikti tiks pieminēts nākamajos mēnešos sarunās. Tādēļ komisijas prāta eh, šis mērķis grozījumā attiecīgi nav vēlreiz jāuzsver. Tas arī pantu pārāk lielā mērā neprecizē un e, raugoties no juridiskā un operacionālā viedokļa, to visu būs arī diezgan grūti kontrolēt un tam visam izsakot. Paldies priekšsādātāji, tas arī viss no mūsu puses. Paldies. Paldies visiem, kas izteicās. Un jūs gribētu vēl kaut ko pie, piemetināt? Nē? Labi. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 30. janvāra pusdienas laikam. Tagad došu atkal vārdu Monikai Holmērai. Mums, protams, būs atkal jārunā par EBA un EMA, zāļu aģentūru un banku aģentūru. Monika, jums ir 13 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Labi, varam uzreiz arī turpināt. Esam saņēmuši trīs dokumentus no Eiropas ārējā darbības dienesta. Nāk pirmais dokuments. Vai, vai, tagad man ir kaudzīt jāpārkārto eba, ema. Man šķita, man uzreiz ir arī jārunā par ēku politiku. Labi, tūlīt sameklēšu attiecīgo dokumentu. Eba un ema. Francijas valdība mums izteica piedāvājumu par divām ēkām. Parīzes, uh, viena no ēkām atrodas Parīzes uh, centrā un viena La Défense kvartālā. Jā, La Défense arī tad tiek automātiski pieskaitīta Parīzei un izskatās, ka arī Gajerkungs ir uh, lēmis to pašu, ko es. Uh, Banku aģentūrai ir nepieciešama ēka uz 12 gadiem, 4 līdz 5 tūkstoši kvadrātmetru, ieskaitot uh, tur arī, piemēram, kopētavas atpūtas telpas un tad varētu uh, tur izvietot uh, arī Eiropas drošības pētniecības institūtu un uh, Pēc tam uh, notiks arī tirgus eh, izpēte, ir paredzēts vismaz uh, jau jūnijā, jūlijā šogad vienoties par to, kura ēka tad tiks uh, īrēta. Protams, nebūs tik vienkārši to visu īstenot. Esmu diezgan ieintriģēta, jāskatās, kas tad tālāk notiks. Un kopīgās izmaksas būs ļoti līdzīgas tām, kas tagad jau ir. Um, ar kurām tagad jau ir jārēķinās Londonā. Protams, budžeta komiteja šādas ziņas iepriecina, un Francijas uh, Valdības piedāvājums ir eh, pusotrs miljons par īri, un es saprotu, ka tas eh, nozīmē gada īri. Es ceru, ka eh, Francijas valdība turēs doto solījumu un arī ar nepacietību gaida nākamos piedāvājums tālāk zāļu aģentūra EMA. Tur ir nepieciešama tāda pagaidā ēka, tā jau ir atrasta. Nīderlandes valdība uzzināja, ka mēs uh, parlamentā vēl nesam tam devuši savu svētību, bet viņi bija tik laipni, ka piekrita uz šo pāreiz laiku sekt radušās izmaksas. Tas ir nepieciešams, jo uh, mums ir uh, jāievācas pēc tam Vivaldi ēkā, kas gan vēl ir attiecīgi jāiekārto, un papildus uh, informāciju saņemsim saulaicīgi Vivaldi ēkā. Uh, ir lielāka nekā Parīzē esošā. Tur ir konferenču centrs, kurā ir, kas ir vismaz 4,8 eh, līdz 5 tūkstošus kvadrātmetrus liels. Uh, 16 stāvi, 88 eh, darba vietas katrā stāvā. Jāsaka, ka tur visu laiku ir cilvēki, kas ierodas apmeklējumos, eh, un, protams, eh, Eiropas zāļu aģentūra vienmēr izraisa daudz intereses. Un runājot par pašreizējo ēku, tur ir problemātiska situācija. Gribēju uzteikt mūsu komiteju par to, ka mēs sagatavojam visai asu darba dokumentu savulaik, un tajā bija teikts, Kādēļ tad nav iespējams laust līgumu tā darbības laikā? Mums teica, tas nebūs nepieciešams, bet īstenībā parakstošās puses bija alojušās, bet ļoti jau mērķi, ka tagad līdz 2039. gadam eh, ir spēkā īres līgums un īstenībā mūsu vainas tur nav, jo toreiz padome eh, šādu lēmumu pieņēma un mums eh, nav nekādas citas izvēles, kā tam piekrist. Mēs gan toreiz protestējām ļoti aktīvi un ir arī jau pirmie aprēķini par šo uh, pagaidu īri, un es gribu teikt, ka mēs nevaram visas izmaksas uzkraut tikai divām aģentūrām, norisinās sarunas ar Brītu valdību. Es gribu, lai komisija arī iesaistās šajās sarunās pietiekami aktīvi. Uh, lai Britu valdība uh, uzņems savu atbildības daļu. Tā ļoti gribēja toreiz savas, šīs aģentūras uh, dabūt savā teritorijā. Nu, un tad lūdzu, lai viņi mums tagad palīdz, un parlaments tagad ir nokļūs zināmā strupceļā. Ir, eh, protams, viņiem iespējams atrast arī jaunu īrnieku, mēs varam viņiem mēģināt palīdzēt Un ņemot vērā to, cik liela ir sajūsma par izstāšu, izstāšanos no Eiropas Savienības, es nezinu, vai viņi varēs tik viegli jaunus īrniekus šīm ēkām atrast, bet Canary Wharf kvartāls Londonā jau joprojām ir ļoti pievilcīgs. Eh, ceru, ka viņi ar problēmām pārāk lielām nesastapsies sameklējot jaunus īrniekus, bet, nu, tur patiešām ir arī visai augstas īres cenas. Es ceru, ka komisija mums arī iesniegs jaunu tāmi par gaidāmajām izmaksām un arī par Britu valdības prognozējumu nostāju. šī iemesla pēc esmu sagatavojusi darba dokumentu, esmu ārkārtīgi pateicīga mūsu komitejas sekretariātam. Tagad esmu saņēmusi tādu labu darba dokumentu, ko varu labi izmantot kā ēku referente. Sirsnīgs paldies tev, Džeremija! Runājot par banku iestādi, aģentūru, es pieprasu, lai EBA un ESMA kompetences tiktu saglabētas un nevajag radīt kaut kādu milzīgu aģentūru, kā tādu mamutu. Abām aģentūrām ir jābūt nodalītām kompetencēm, jo parlaments gal galā tā savulaik arī lēma. Es to esmu tur arī uzrakstījusi. Uh, E, e, un Džeremijs teica, ka Džeremijs man vaicāja patiešām, vai es vārdu mamuts gribu paturēt tekstā, un arī kolēģi no Ekon e, gribēja to redzēt. Nu, varbūt darba dokumentā, ko tādu redzēt, ir visai neparasti, bet lai paliek. Un gribēju jums mēs kā budžeta komiteja arī uh, pamatoti kritizējām uh, šīs ēkas, kur atradās iepriekš Ēma un Eba un lūdzam, lai Francijas valdība garantētu arī kaut kādus konkurences ieguvumus, lai uh, īres noteikumi Parīzē būtu tādi daudz maz pieņemami un uh, ir arī patiešām mums jāsaņem um, saulaicīga informācija no komisijas par iespējamām izmaksām un papildu izmaksām. Francijai un Nīderlandei ir eh, jāatbalsta abas aģentūras šajā pārejas laikā finansiāli, un Tad, kad būs šī konkursa procedūra, tad, protams, tas viss ir arī eh, jāsaglabā. Tas attiecas nevien uz Francijas valdību, bet arī uz Nīderlandes valdību. Tātad šeit bija uh, kļūda iezagusies tekstā. Tātad uh, izdevīgas īres cenas, eh, tas attiecas nevien uz Parīzi, bet arī uz Nīderlandu. Nu, ja jūs piesakāties izvietot aģentūru, tas ir uh, eh, jāpatur prātā. Tātad pieprasu, ko tādu nevien no Francijas valdības, bet arī no Nīderlandes valdības. Jau atvainojos par šo kļūdu. Par zāļu aģentūru runājot sadarbojoties ar Britu iestādēm, ir jāparūpēs par uh, cēnu saglabāšanu pēc iespējas zemākā līmenī, un mēs lūdzam, lai komisija atbalsta abas aģentūras. Tas pats attiec arī uz banku aģentūru. Un Mēs vēlamies jaunos ēku projektus saņemt pēc iespējas ātrāk, jā, piedzīvojam tādu interesantu brīdi, un, protams, ka diskusijas vēl turpināsies. Komisija par to ir informēta arī mēs. Merci, madame le rapporteur. Paldies, referentes kundze. Nu, tiešām ar tādu lielu viedumu esat sagatavojusi šīs eh, rekomendācijas. Uh, Vai kolēģiem ir kādi komentāri? Varbūt komisijas pārstāvis Salesa kungs vēlas ko piebilst, nereaģēt uz Holmēras kundzes sacīto. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Nu, mēs pieņemam zināšanai Holmēras kundzes rekomendācijas. Uh, Mēs esam tā institūcija, kas ir atbildīga par budžeta priekšlikuma sagatavošanu. Mēs noteikti novērtējam to, ka beidzot tiek viesta skaidrība arī ar visām šīm aģentūru pārvākšanās lietām, ar, ar, ar ēku, ēku, ēku politikā. Šī skaidrība ir nepieciešama tad, eh, kad eh, būs laiks eh, budžeta gala versiju prezentēt. Mm, un ceram, ka tuvākajā laikā, mm, tuvākajos mēnešos mēs to gūsim. Un būs absolūta skaidrība arī par, par šo aģentūru nākamo gaidāmo adresi. Un tad jau tālāk varēs arī mm, ēku jautājumus risināt. Uh, Uh, un katra institūcija, katra aģentūra varēs darīt to, kas tai ir jādara, tās primāros uzdevumus pildīt, nevis nodarboties ar mājokļa meklēšanu. Paldies! Paldies, citu komentāru šķiet nav. Referentas kundze arī neko nevēlas piebilst, līdz ar to turpinām. Vai piedodiet, Taranda kungs? Jā, pavisam īsi. Es ka Alaž eh, pieslienos eh, mūsu eh, referentam par ēku jautājumiem, bet vai referenti varētu vēlreiz pie komisijas pārliecināties, vai tiešām mums Maskava ir tāds nams, kura īpašnieks ir Kiprā reģistrēts uzņēmums, ak, Londonā. Uh, Es te vienmēr tā, tā steidzos pa priekšu šķiet eh, notikumiem. Bien, grâce à Monsieur Tarand, nous allons. Nu, re, pateicoties Taranda eh, kungam, mēs varēsim pabeigt šo sanāksmi savlaicīgi. Un varam ķerties pie mm, balsošanas. Pirms to darām, mm, pārbaudīsim uh, balsošanas iekārtas. Lūdzu, balsojam. Mm, testa režīmā. Balsojam. Tātad 30 nobalsu šķiet piedalījās balsošanā, bet tikai uh, 31 eh, un 30 eh, pausti balsojumi. Kāds ir reģistrējies balsošanai, bet nav nobalsojis. Bet, nu, kopsumā testa rezultātu varam vērtēt kā nepārāk uh, traģisku. Pirmais balsojums par Gardie Zabalskundzes ziņojumu par Eiropas investīciju uh, banku un tās darbību. Pirmais grozījums, kurš par? Kurš pret? Kas atturas? Apstiprinām. Otrais grozījums, balsojam par. Pret. Atturas. Apstiprināts. Trešais par. Pret. Atturas apstiprināts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, apstiprināts. Piektais grozījums, kurš ir par, kurš ir pret, kurš atturas, apstiprināts. Sastais grozījums par, pret, atturas, uh, eh, noraidīts. Septītais, astotais, devītais un desmitais tie ir identiski. Kurš par, kurš pret, atturas, apstiprināti 11, 12 un 13. Identiski grozījumi. Kurš par? Pret? Atturas. Apstiprināts. 16. par? Pret? Atturas. Noraidīts. 14. par? Pret? Atturas. Apstiprināts. 15. par? Pret? Tātad pret. Un atturas 15. apstiprināts. 16, 17. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Tātad 17. Eh, grozījums. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 19 pret, 13 pār. Tā, tad 17. grozījums, jā, ja? noraidīts. 18. tagad par, pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas, noraidīts. 21. par, pret, atturas noraidīts. 22. par pret atturas um, īsti nevar saprast, pārbaudām elektroniski. 22. Beidzam balsot. Noraidīts. 18 pret, 13 uh, pār. Tālāk 23. Eh, pār, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas, noraidīts. 25. par, pret, pārbaudīsim, īsti nevar saprast. 25. tātad. Beidzam balsot. 17 pret, 13 pār. 26. tagad par, pret, atturas apstiprināts, pieņemts. Ekon 12, tas atbilst 26. grozījumam, 27. tātad grozījums par, pret, atturas apstiprināts, 28. grozījums par, pret, atturas apstiprināts pārbaudīsim, īsti nevarēju saprast. 28. tātad. Balsojam. Beidzam balsot. Tā, kas te notiek ar, ar tautas partiju kolēģiem? Viens pa daudz, viens pa maz, nevar īsti saprast. Uh, nu tad kādam ir jāatsakās no savas eh, balss, kaut kas īsti nav lāga. Būs viss kārtībā, jā, ja? labi, eh, beidzam balsot. Uh, apstiprināts 17 pār 12 pret. Tas bija 28. tātad. 29. kurš pār, pret, atturas apstiprināts 30. pār, pret, atturas noraidīts. 32. par pret atturas šķiet, ka pieņemts, bet īsti nevar saprast. Pārbaudām. Lūdzu, balsojam par 32. Beidzam balsot. Noraidīts 31 par pret atturas noraidīts. 33. par pret pārbaudīsim. 33. tātad. Balsojam lūdzu. Beidzam balsot. Apstiprināts 18 pār 16 pret. Ekon 10. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Tā. Ekon 5. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Reģī 7 par? Pret? Atturas pieņemts. 34. par, pret, atturas, uh, noraidīts. 35. par, pret, atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Balsojam lūdzu. Beidzam balsot. Apstiprināts 18 pār 16 pret. Tas bija tātad 35 ekon 11, tas pēc būtības ir 35. Eh, tagad par 36. par pret atturas noraidīts. 37. atkrīt. Ekon 9 par pret atturas pieņemts. 38. tas ietilpa grozījumā ekon 9 Tagad nonākam pie 40. par, pret, atturas, pieņemts. 39. ar mutisko papildu grozījumu, kurš par, kurš pret, kurš atturas, pieņemts. 40. kurš par, kurš pret, atturas, noraidīts. 41. par, pret, atturas, noraidīts. 42 un 43. Tie ir identiski par, pret, atturas, apstiprināts. 44. Mm, tas atkrīt. Kompromiss pirmais, kurš par, kurš pret, kurš atturas. Līdz ar to kompromiss numur viens tiek apstiprināts. Ekon 15 par, pret, atturas pieņemts. Gro, mutiskais grozījums 2 par, pret, atturas atturs pieņemts. 50. grozījums par, pret, atturs uh, noraidīts. 51. par, pret, uh, noraidīts. Ekon 25. Mm, tas jau ir iestrādāts tekstā. Uh, kompa 2 par, pret, atturs pieņemts. Ekon 22 par, pret, atturas pieņemts. 52 par, pret, atturas noraidīts. 60 par, pret, atturas noraidīts. 59 par, pret, atturas pārbaudīsim. Tātad 59. Lūdzu, balsojam, kolēģi! Beidzam balsot. Noraidīts 23 eh, pret 10 par 64 eh, par. Vai vai piedodiet 61 par pret pieņemts. 64 par pret atturas noraidīts. 63 par pret atturas atkrīt. Tātā 62. Ir, ir, ir jau iekļauts 63. Tad nākamais 65. par pret atturas. Ā, arī atkrīt. Ekon 19 par pret atturas pieņemts. Regija 5 par, pret, atturs, pieņemts. Mutiskais grozījums 3 par, pret, atturs, pieņemts. 66 par, pret, atturs, noraidīts. 67 plus mutiskais grozījums 4 par, pret, atturas uh, pieņemts 69. par pret atturs pārbaudīsim. Lūdzu, balsojam. 69. Beidzam balsot. Pieņemts 18 pār 16 pret. 68. atkrīt līdz ar to. 70. par pret atturas pieņemts. 71. Eh, par pret atturas pieņemts. 73. Eh, eh, par pret atturas pieņemts. 72. Ah, tas atkrīt, jo 73. par to jau nobalsojam. Tālāk ekon 18 par pret atturas pieņemts. 74. divās daļās. Balsojam par otro daļu, beidzamo daļu par, pret, atturas. Tātad otrā daļa, otrā puse atkrīt. 75 par, pret, atturas. Nu, šķiet, ka atbalstījām, bet pārbaudām balsam elektroniski. Beidzam balsot. 21 pār 13 pret. Labs eh, rezultāts. 76. plus mutiskais grozījums 5. Kurš eh, par? Kurš pret? Kurš atturas? Nu, šķiet, ka atbalstīts. 77. Eh, pirmā daļa. Kurš par? Kurš pret? kurš atturas noraidīts, u, tātad otrā daļa par pret a, arī atkrītiem. 78. par pret, kurš atturas apstiprināts, 79. par pret, atturas noraidīts, 80. par pret, atturas šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim Pārbaudīsim. Lūdzu, balsojam. Tātad 80. Lūdzu, beidzam balsot. Apstiprināts 18 pār 16 pret. 81. Kurš par? Kurš pret? Vēlreiz, tātad 81. par, pret, Atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudām. Lūdzu, balsojam. Skrutai klū. Beidzam balsot. Pieņemts. 18 par 16 pret. Trešais kompromiss grozījums. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par trešo kompromisu grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 balsis pret, 16 tikai par. Tātad, lūk, tādā gadījumā jābalso par 82 par pret atturas nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski par 82. Beidzam balsot. Pieņems. 18 par 16 pret 87. Par? Pret? atturas jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16 pret 17. 83. par. Pret. Nu, daudz nemaz necēla roku. Tātad vēlreiz 83. par. Pret atturs pieņemts. 84. par pret atturas pieņemts. 85. par pret atturas noraidīts. 88. par pret pieņemts. Ekon 30 atkrīt. 89. un 90. identiski. Nē. Pa, ne, pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 89. un 90. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18 balsu par, 16 pret. 91. atkrīt līdz ar to. 92. par. Pret atturs noraidīts, 93. par pret atturs šķiet, ka pieņemts. Nē? Labi, pārbaudīsim elektroniski. Tātad par 93. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, 15 par, 18 pret, 94 par, pret, atturs noraidīts. 98. par pret atturs pieņemts. 95. par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 15 pret 19. 97. par. Pret. Atturas. Nu, atkal viss necēl rokas jāpārbauda elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Par 97. Beidzam balsot. Pieņemts 19 par 15 pret. Ceturtais kompromisa grozījums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 par pret atturs noraidīts. 108. par pret atturs noraidīts. 109. par pret atturs pieņemts. 110. par pret atturs pārbaudīsim elektroniski, jo atkal visi diezgan slinki ceļ rokas. 110. tātad elektroniski.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 Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. 114, 113. Pieņemts. 18 par 15. 116. par. Pret. Atturs. Noraidīts 117. par. Pret. Atturs. Noraidīts 118. par. Pret atturs norādīts 119. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Un lūk, sākam balsot par 119. Beidzam balsot. Noraidīts 14 par 19 pret 120 par pret atturas noraidīts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 pret atturs pieņemts. Ekon 4 par pret atturs pieņemts. Nu, iespējams, vai jūs piekrītat, ka par visiem ekon grozījumiem 6, 7, 8, 13, 17, 20 ar musko grozījumu 21, 23, 27 balsojam blokā? Kas par? pret, atturs, pieņemts. Tālāk, regi, 1, 2, 3, 4, 6, vai blokā, varam par, pret, atturs, pieņemts. Nu tad tālāk par ziņojumu kopumā šāda grozītā versijā sākam balsot par tiešām gara šī diena sanākos. Tas tomēr bija elektroniski. Tātad pieņems 30 balsis par, 3 pret, 1 atturējās. Lieliski! Apsveicam referenti Gardiezu Zabalts kundzi. Alors, maintenant... Un tātad. Tālāk mums jābalso par Eiropas pusgadu Tas ir tāds svarīgs mirklis man kā priekšādātājiem, tas ir mans ziņojums, bet virkne grozījumi. Pirmām kārtām pirmais par, pret, atturs, noraidīts, otrais par, pret, atturs, pieņemts, trešais par, pret, atturs, pieņemts, ceturtais par, pret, atturs, pieņemts, piektais par, pret, atturs noraidīts, sastais par pret atturs pieņemts, septītais par pret atturs noraidīts, devītais par pret atturs nu, pieņemts, astotais par pret Nē, At, es atvainojos, astotais atkrīt, jo devītais tika apst pieņemts. Tātad desmitais arī dzen atkrīt, atvainojiet, saka priekšādātājs, trīspadsmitais par, pret, atturs, noraidīts, vienpadsmitais par, pret, atturs, pieņemts, četrpadsmitais par. Ne, 14. atkrīt, jo 11. tika pieņemts. 12. tieši tāpat, 15. par, pret, atturs, pieņemts. Pirmais kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 20. par, pret, atturs, pieņemts. 21. par, pret, atturs, pieņemts atturs pieņemts, 22. par pret atturs noraidīts, 23. par pret atturs pieņemts, 24. par pret atturs pieņemts, 1. mutiskais par pret atturs pieņemts, 25. par pret atturs pieņemts, 28. par pret atturs pieņemts, atturs pieņemts. 27. Nē, nebija pieņemts. Labi, pārbaudīsim. 26. tātad elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts, jā, 15 par, 19 pret, 27. par, pret. Šķiet, ka balsu sadalījums tāds pats, nu tā tad noraidīts. Par tekstu kopumā grozītā versijā balsosim elektroniski, ja par personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprinās 25 par 6 pret 3 atturējās. Felicit. Nu jā, un, protams, apsveicam, mhm, ko, mani? Nu jā, Eiropas pusgads tā ir liela lieta un, pal liela lieta, un paldies, ka esat apstiprinājuši šo ziņojumu, ko sagatavoju. Tālāk pārējam pie Estebana Gonzalesa Ponsa ziņojuma. par aizsardzības jomu. Un tātad man šeit informē, ka te vairāk grozījumi, 124, 125 ir atsaukti, 36 un arī 61 ir atsaukti. Un tātad 12. par pret atturs noraidīts, 13. par pret atturs noraidīts, Tātad 78. par. Mhm, a, nē, tā nav iet. Atkrīt. Pirmais kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Nu tad. Pardonnez-moi. Compromis Atvainojiet, otrais kompromiss grozījums. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. 92. par? Pret? Atturs? Norādīts. 93. par? Pret? Atturs? Norādīts. 94. un 95. par? Pret? Atturs? Norādīts Noraidīts 98. par. Pret. A, nē, atkritis tas ir jau labi. Nu tad tālāk blokā no 98. līdz 100. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 101. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 102. ir atsaukts, 103. par pret atturs noraidīts, 104. par pret atturs pārbaudīsim elektroniski par 104. Beidzam balsot. Norēdīts. 13 balsis par 20 pret. Līdz ar to, tad tas bija 104. Tātad tālāk. 105. un 107. kopā par pret atturs noraidīts. Tālāk blokāt par 106, 108, 169, 170 par pret atturs noraidīts. Trešais kompromiss grozījums par pret atturs noraidīts pieņemts. 115. par pret atturs noraidīts. 116. par pret pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 15 pār 16 pret. Ceturtais kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. Piektais kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. Simtu trīsdesmit sastais par pret atturs noraidīts. Simtu trīsdesmit septītais par pret pret atturs noraidīts, 138. par pret atturs noraidīts, 139. par pret atturas nav īsti skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Par 139. lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts 21 pret 8 tikai balsis par. 140. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 141. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 109. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 7. atsaukts. 142. par. Pret. Atturs Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 143 par, pret, atturs, noraidīts. Sastais kompromis grozījums par, pret, atturs, Pieņemts. Septītais kompromiss grozījums par, pret, atturs. Pieņemts. Astotais kompromiss grozījums par, pret, atturs. Pieņemts. Devītais kompromiss grozījums par, pret, atturs. Pieņemts. 168. par pret. Nē, nē, nē, pārlecāt pāri. Atvainojiet, saka priekšādātājs. Aizsteidzamies. Nē, man nav tās lapas, laikam. O, nē, ir gan. Es atvainojos, man nebija šeit sarakstā īstās lapas. Atvainojos. Tātad 165. par, pret, atturs. Visas rokas netika celtas, tāpēc pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 165. Beidzam balsot. Noraidīts. 167. par, pret, atturs Noraidīts 168. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tā. Tātad ievilts numur 1, 14. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Tātad 15, 16, 17, 18 blokā, mm, kas par pret atturs noraidīts, bet pārbaudīsim labāk elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā. Apsvērumu tālāk. Desmitais kompromis grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 23. par, pret, noraidīts. 11. kompromisa grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 27. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski, atvainojiet, ka tā, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Nu, lūdzu, skaidrāk rādiet eh, rokas, jo citādi mēs vienkārši zaudējam laiku. Nu, man, protams, ar gan jābūt gan uzmanīgam. Tālāk. 28. atkrīt, 29. arī dzen atkrīt, 12. kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts, 13. kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 34. par, pret, atturs, noraidīts. 35. par, pret, atturs, noraidīts. 36. 37. par, atkrīt. Jā, 37. atkrīt. 38. Par, pret, atturs, noraidīts. 39. Par, pret, atturs, mm, nav skaidrs. Tāpēc pārbaudīsim elektroniski. Tātad 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, lūdzu, celiet rokas. 40. par. Nē, 40. atkrīt. 40. Nē, neatkrīt. 40. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 41. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 14. kompromiss grozījums par pret, atturas pieņemts. 46. Četrdesmit sastais par. Tas ir atkritis. 103. tika noraidīts, tāpēc 48. atkrīt. Labi, labi. 47. tieši tāpat. Tā.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 52. atkrīt, 53. par, pret, atturs noraidīts, 54. par, pret, atturs pieņemts, 55. par, pret, atturs noraidīts, 15. kompromis grozījums par, pret, kas atturas pieņemts, 17.58 par pret atturas noraidīts, 16. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts, 62. atkrīt, 63. ne, 63.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 67. par pret atturs pieņemts. 17. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 70. par pret atturs pieņemts. 4. grozījums atsaukts. 71. par pret atturs noraidīts, 72. atkrīt, 73. arī dzen, 18. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. Nu, un tad tagad balsosim par tekstu kopumā grozītā versijā. Darīsim to ar personālu balsojumu. Sākam balsot! Et le scrutin est clos. Beidzam balsot. Dokuments pieņems 23 balsis par, 10 pret, 1 atturējās. Apsveicam Gonzāles Ponskungu. Sur la section 3 du budget 2000 18. gada budžeta trešā sadaļa nav nekādu prasību līdzekļus pārnest. Gājera kungs. Par trešo sadaļu 2017. gada budžetā gada, be, gada beigu pārskaitījumu. Lūdzu. Paldies. Godātie kolēģi. Tas ir patiešām pēdējais līdzekļu pārnesums pagājušā gada budžetā. Es kā referents esmu uzņēmies šo darbu. Un jāsaka, mēs te nerunājam par tādu neparasti augstu uh, līdzekļu pārnesumu. Mums uh, ir tādas struktūra programmas bijušas, ir arī daudzi uh, Eh, daudzi rēķini saņemti no eh, re, lauku attīstības fonda komisija lūdz eh, papildināt finansējumu. Mēs varam tam dot zaļo gaismu. Ir arī pārneses attiecībā uz Frontex, jo Frontex nevar tik ātri pieņemt darbā darbiniekus, kā mēs to būtu iedomājušies, pieņ... īstenojot Eiropas uh, Savienības lēmumus. Uh, Un es esmu arī dzirdējis, ka Eiropas, ka eiro uh, pārēķinu koeficients uh, poļu zlotos, uh, nu, daudziem nešķiet tik pievilcīgs. Tā nav nekāda politiskas dabas problēma. Vienkārši mums ir tagad nedaudz jānogaida. Tādēļ es kolēģiem piedāvātu balsot par līdzekļu pārnesi. Kolēģi, jūs gribējat kaut ko teikt par šo gadu beigu? Gada beigu pārnesi. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka ļāvāt man izteikties. Šis gada beigu uh, transfers uh, var notikt saskaņā ar 179. pantu finanšu regulā, uh, pateicoties eh, tam ir iespējams eh, pārskaitīt maksājumu apropriācijas no visām eh, komisijas budžeta sadaļām tādām programmām, kas atrodas kopīgā pārvaldībā. Tātad no tiešā administratīvā bloka tas tiek pārnests uz kopīgo administrēšanas bloku. Mēs runājam par 468 miljoniem eiro. Gribēju tikai pieminēt uh, eh, šos pārnesuma avotus 150 miljoni tika apzināti Eiropas eh, fondā palīdzībai visnabadzīgākajiem dalību valstis. Eh, ir tātad rēķini no dalību valstīm bija zemāki nekā sākotnēji gaidīts. 86 miljonus uh, varam saņemt atpakaļ no ES Līsa aģentūras, ņemot vērā to, ka bija kavēšanās pieņemot juridisko bāzi. Tādēļ aģentūras budžetam uh, pagājušā gadā bija nepieciešams mazāk resursu. Trešais komponents ir 105 miljoni, kas netika izmantoti Eiropas Savienības Āfrikas Trasta fondam Kādēļ? Negaidīti pagājušā gada beigās, protams, tās ir ļoti labas ziņas, mē, Eiropas Āfrikas trasta fonds saņēma iespaidīgus maksājumus no dalību valstīm tādēļ nebija nepieciešami vēl līdzekļi no ES budžeta, jo dalību valstu negaidītie maksājumi bija pietiekami dāsni, lai sēktu visas fonda vajadzības līdz gada beigām. Ir vēl tādas mazākas summas no 58 dažādām budžeta sadaļām. Es tās visas, protams, neminēšu. Runājot par 568 miljoniem, šo summu varēja absorbēt lauku attīstības programma, dalību valstu prasības, lai finansētu lauku attīstību, bija daudz augstākas nekā varētu. Um, rēķināt balstoties uz mūsu visoptimistiskākajiem aprēķiniem, tas nozīmē, ka programma patiešām ir uzņēmusi apgriezienus. Pateicoties eh, šiem pārskaitījumiem, dalību valstīm ir iespējams eh, visu nomaksāt, un tātad neko nevajag arī novilcināt. Paldies, priekšsādātāja kungs! Paldies, Ureļ kungs! Vai kāds grib kaut ko pateikt? Referent kungs? Nē, viss skaidrs! Labi. Mums ir jābalso personāla kārtībā. Sākam balsot par šo līdzekļu pārnesumu. Beidzam balsot. 24 balsis par, viena pret. 2018. gada budžetā vēl šādu pārnesumu nav paredzētu, un tagad Ašorta kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par diviem pārnesumiem. Pirmās izmaiņas attiecas uz Eiropas parlamentu, kas attiecas uz 32 Eiropas parlamenta darbiniekiem, kas sāks strādāt uz pastāvīgu līguma pamatiem, tie vairs nebūs pagaidu darbinieki, un mēs izmantojam 50. finanšu regulas pantu, tātad mums par to nav nepieciešams balsot, lai gan es varu budžeta komitejai ieteikt pieņemt šo līdzekļu pārnesumu. Revīzijas palātā savukārt ir paredzēts AST 8 posteni mainīt uz AST pieci eh, posteni un tad, kad tiks eh, atrasti attiecīgie kandidāti, tad to būs iespējams eh, veikt. Nu, vēl tas vēl nav vēl tas nav noticis, bet es domāju, no finansālā aspekta te problēma nebūs. Un vēl divi līdzekļu pārnesumi, ko pieprasīja revīzijas palāta. 300 tūkstoši. Uh, Eh, ir arī eh, paredzēti ārējiem dienestiem un eh, pagaidu darbiniekiem. Tādā veidā varēs arī pieņemt darbā cilvēks no dalību valstu parlamentiem, tātad apsargus no dalību valstu parlamentiem, lai uzlabotu ēku drošību un uh, Eh, arī aizstāt eh, trīs drošības aģentus. Eh, viens no tiem ir ilgākā slimības atvaļinājumā, un divi ir devušies strādāt tehniskajos dienestos. Mēs saprotam, ka drošība ir ārkārtīgi aktuāls jautājums, un tādēļ arī piedāvājam balsot par šo budžeta pārnesumu. Paldies! Referenta kungs, jautājumu nav, deprē kungs, tad jums vārds. Man ir pāris piezīmes. Pirmām kārtām es īsti neizprotu šo procedūru. Tā tad ir daži pagaidu darbinieki, kas uh, kļūst par ierēģiem, bet tur kāds tad tiek pieņemts vēl darbā papildus, es nesaprotu. Diemžēl atbilde ir bez mikrofona, tūlīt to nedzird. Tas prasīs vairākus mēnešus, bet es īstenībā nepārzinu procedūru, saka deprē kungs. Referenta kungs, lūdzu paskaidrojiet. Nu, tās ir tādas tehniskas detaļas. Man arī pašam jāatzīst, ka es to tik labi neizprotu. Un pēc tam, kad mēnesis būs prasījusi šī procedūra, tad uh, Jā, bet tas man īsti neapgaismo, saka deprēkungs. Es vienkārši gribēju pateikt, ka es to īsti nesaprotu. Viņiem būs deviņu mēnešu pārbaudas laiks šim uh, cilvēkiem, pirms viņi varēs sākt strādāt kā ierēģi, un tas arī prasa papildus līdzekļus. Nu jā, varbūt administrācija varētu kādu patiesības graudu tajā visā ienest. Jā, ja jūs, piemēram, esat parlamenta ierēdnis, eh, uz jums attiec citi darba noteikumi, un tad pēc dažiem mēnešiem, tātad, piemēram, jūs izturat pārbaudas laiku, un mainās arī visa šī organigramma, lai varētu tātad šīs jaunās darba vietas tajā integrēt. Schēma būs citādāka. Priekšsēdētāja kungs, es sapratu. Tātad eh, tie būs ierēģi, kas strādās politiskajās grupās, un šeit ir eh, tāda eh, procedūra, kas jāievēro. Tie būs cilvēki, kas gal galā strādās parlamenta administrācijā. C'est pour, c'est pour passer le Mais j'essaie de comprendre ce qu'on fait. Gribu izprast, kas tad notiek. Nu, ko viss šis jūceklis nozīmē gal galā? Kurš te varētu mums atbildēt no parlamenta administrācijas? Kurš varētu liet vairāk gaismas uz šo jautājumu? Kam tas viss ir domāts? Šie cilvēki tad gal galā strādās parlamenta administrācijā, Viņi nevar tikt pieņemti darbā, kamēr viņi vēl strādā grupā, kā palīgi vai asistenti, un tad uh, tur ir pārējais laiks, lai viņi varētu sākt strādāt pēc tam administrācijā. Bet kam tad tas viss nāk par labu? Kāds tam mērķis? Kurš to var paskaidrot? Priekšsēdētāji. Jā, kolēģiem no personāla daļas vajadzētu atbildēt uz šiem jautājumiem, bet tie, kas strādā politiskajās grupās vai nu kā uz, uz pagaidu līguma vai uz uh, pārstāvīgā līguma pamatiem, viņiem arī ir, protams, jāpiedalās atlasē, lai varētu kļūt par ierēģiem administrācijā, nu vai viņi mm, ir iespējams viņus pēc tam reintegrēt arī grupā. Un šī iemesla dēļ, lai viņi kļūtu par ierēģiem, ir uh, jau pirms tam jābūt par ierēģiem pastāvīgiem darbiniekiem un ir jāizveido līdz ar to uh, attiecīgi pastāvīgo darbinieku amati. Un tad, kad visa šī procedūra būs noslēgusies, šie cilvēki tiks uh, iecelti amatos un šī ir ārkārtīgi tehniska procedūra. Uh, un mums ir nepieciešama arī attiecīgi līdzekļi budžetā, lai varētu šos cilvēkus tātad uh, uh iecelt amatā kā Eiropas parlamenta ierēģņus. Paldies, Deprēkungs, lūdzu. Es tātad uh, šķiet no sākuma vismu, visu esmu sapratis pareizi. Tātad šī uh, grupas darbinieki uz pārejas laikā arī varēs izmantot šo pasarelu klauzulu, varēs saņemt algu, kamēr viņi vēl nebūs tātad pieņemt darbā jaun, pēc jaunā status. Lai viņi varētu iekārtoties darbā kā parlamenta administrācijas darbinieki. Tādēļ ir jāveic šāda nedaudz mākslīga procedūra. Uh, Es uzskatu, ka administrācija varētu ar šādu, šādu ziņojumus papildināt vēl ar papildus dokumentāciju, lai mēs to visu varētu labāk izprast. Bet, priekungs, man šķiet, jums jau pietiekami labi atbildēja, lai jūs varētu šo mehānismu izprast. Balsts no zāles, bet arī, diemžēl, be, bez ieslēgt mikrofona. Es gribēju jūs tikai brīnāt, kolēģi saka priekšsēdētājs, ka no pulkstens pusseptiņiem mums vairs nebūs tulkojums pieejams. Nu, bet par ko, ir kaut kāds lietas, par ko mēs nevaram uh, runāt? Nu, varbūt, ka mūsu tulki var vēl dažas minūtes uzkavēties ilgāk, saka uh, deprēkungs. Nu, mēs jau te no 14.30 14, strādājam. Lūdzu, deprēkungs, jums vārds. Nē, es tagad aizvēršos, saka deprēkungs. Jā, jā, nu, tūk ir gatavi kaut kādu brītiņu ilgāk šeit palikt, deprēkungs, neuztraucieties. Labi. Oui, vous avez la parole. Lūdzu, paldies priekšsādātāji, būšu lokonisks. Arī es mēģinu to izprast. Mēs runājām par cilvēkiem, kas ir pieņemti darbā kā pagaidu darbinieki, un tad viņi uh, kļūs par ierēģiem, un tam nebūs vispār nekādas ietekmes uz budžetu. Varbūt vajadzētu pateikt eh, skaidru un gaišu, ko tas nozīmēs, un nu, vienkārši nevajadzētu kavēties ar balsošanu. Paldies! Monsieur le Président, Euh, je, je n'ai jamais voulu dire ça. Es mēģinu saprast, ap ko tad lieta grozās, saka deprēkungs. Nu, nevajag te visu tagad uzpūst tādos populismu apmēros. Paldies. Comme un, comme un moment d'incompréhension. Jā, nu varbūt būs tāds apgaismības brīdis un Man likās, ka Ešvarta kungs izteicās pietiekam skaidri, nu varbūt mēs varētu apkopot, lai kolēģi varētu pareizi nobalsot. Nu, varbūt, ka mēs varam vienkārši dot zaļo gaismu bez balsošanas. Ešvarta kungs, lūdzu. Jā, Saskaņā ar finanšu regulas 50. pāntu mums pat eh, no tehniskā viedokļa raugoties nav jābalso. Mums ir jārada jaunas darba vietas. Tātad cilvēki, kas eh, ir pagaidu darbinieki, viņiem būs šī pasarela klauzula, tātad pārējais laiks pirms kļūšanas par ierēģiem. Tas nozīmē šie cilvēki, kas tagad strādā politiskajās grupās, uh, pēc tam viņi kļūs par ierēģiem. Viņiem būs šis uh, līgums uz nenoteiktu laiku. Un man teica, ka mums par katru cenu nav jābalso, jo 50. pants nozīmē, ka tas ir budžeta neitrāls lēmums, līdz ar to mums tikai ir jādod tam savu svētību miers. Tātad, ja mēs balsojam par, mē, tas nozīmē, ka mēs nebalsojam, vai kā? Jā, nu tā es to izprotu, saka Ešvarta kungs. Nu, mēs varam balsot, kā, kā vēlamies. Mēs, protams, kā komiteja varam izteikties, mēs varam savu viedokli paust, nu, pat ja nebalsojam, bet vienkārši mēs dodam piekrišanu un mīrs. Labi, paldies! Protams, viss, kas šeit tiek pateikts, arī pēc tam parādās mūsu sēdes protokolā. Labi, tagad mēs esam tik apgaismoti, labi informēti, tad mēs apstiprinām budžeta komiteju, apstiprinām šo līdzekļu transferu. Monika Holmēra, lūdzu, jums vārds. Dargie kolēģi, Mēs te runājām par trim ēkām, un tas ir saistīts ar izmaksām, Mēs runājam par Eiropas ārējās darbības dienesta ēku. Beļģu valdība īres līgumu KU 150 ēkai ir eh, tātad eh, noraidījusi īres līguma pagarināšanu, tādēļ uz šo laiku ir jāatrod jauna ēka, pirms būs gatava jaunā lielā neo ēka būs te pārbūves izmaksas, summa ir nedaudz augstāka nekā bijām rēķinājušies sākumā, bet mums uz pārejas laiku, kamēr vēl jaunā ēka nav gatava, 150 eiro par kvadrāta metru gadā, tad ir vēl tur pārbūve jābeidza, un tas, protams, arī prasīs papildus līdzekļus. 592 tūkstoši eiro, 310 eh, eiro. Eh, tātad tas nozīmētu par kvadrātmetru, un ja neo ēkai būs nepieciešams vēl ilgāks laiks, eh, lai to uzceltu, tad mums ir iespējams šo pagaidu mītni arī izīrēt vēl uz ilgāku laiku, tātad pagarināt šo īrslīgumu. līgumu jo vecā ēka vairs mums netiek piedāvāt, netiek piedāvāta e EADD. Otra ēka. Mums ir trīs biroju ēkas Kortenberga avēnijā. Mums arī no turienes ir jāvāc sārā. Uh, un mums ir nepieciešamas labākas mītnes, lai varētu izmantot labākas un modernākas telpas, 6700 kvadrātmetri, e, izlūku dienests e, pāri par 2000 kvadrātmetriem. metriem apskan 800 kvadrātmetri, um, civilā plānošana 2000 kvadrātmetru, krīžu menedžments 700 uh, kvadrātmetru krīžu menedžments 550 kvadrātmetru un 280 kvadrātmetri aizsardzības koledžai. IT drošība 2400 kvadrātmetru, tā tad, nu, vajadzētu tur tādam konglomerātam būt, kas ir atbildīgs par drošības jautājumiem. Viņiem ir nepieciešamas jaunas telpas. Uh, un eh, viņi saņems arī nodokļu atvieglojumus. Jāsaka, ka īres līguma ir paredzēts noslēgt uz 21 gadu, un eh, jau nākamā gada septembrī ir paredzēts tur ievākties, bet tā kā tur vēl ir krietni pārbojuvas darbi jābeidz, tad eh, šī ievākšanās varētu noteikt 2020. gada beigās. Tur ir tātad kopā asto, pār par 18 tūkstošiem kvadrātmetru, 550 darbinieki un bez atvilkumiem īres maksa būtu pāri par 4 miljoniem un 21 mēnesi garš būs šis īres līgums pirms pārvākšanās, un mēs varētu rēķināties ar mm, īres atlaidēm. Uh, un ievākšanās varētu būt paredzēta 2020. gadā. man ir vēl jāprēķina ikmēneša īres maksa, 50 tūkstoši varētu būt eksploatācijas izmaksas, es lūdzu jūs balsot par. Protams, vēl tur jārunā arī par informācijas tehnoloģijām. Tas viss nebūs tik lēti, bet tas ir nepieciešams. Uh, Un es pati uh, apskatījos jauno ēku un jāsaka, to īrēt būs pat izdevīgāk nekā veco ēku, kas bija krietni dārgāka un pateicoties īres maksas atlaidēm, eh, galu galā gala summa nav tik traģiska. Jaunā ēka arī atbilst visiem drošības kritērijiem um, un um, īstenībā uh, Citi piedāvājumi nebija tik izdevīgi un tik droši. Par Maskavu vēl man runāt un vēl šo. Jā, tad lūdzu lakoniski. Jā, ēka Maskavā, tas ir ļoti interesanti. Taranda kungu tas īpaši interesē. Tur bija vesels neizmantots stāvs, jo Maskavā nebija uh, pietiekam daudz darbinieku. Tātad mēs runājam par, Maskavas, par vēstniecību Maskavā Un jāsaka, tur bija noklausīšanās ierīces, un tādēļ vēstniekam vajadzēja doties prom un vajadzēja viņam atrast um, piemērotu rezidenci. Tātad šis lēmums bija jāpieņem ļoti ātri, un jāsaka, šī situācija kļuva nepārvaldāma un, e, protams, mēs nevaram vēstniecību izvietot vienas um, viesnīcas stāvā. Uh, vēstniekam tas nebūtu pienācīgi un, protams, mums ir uh, jā jāpārbūvē šī, vi, šis viens stāvs, mums ir uh, jāatrod jaunas telpas gan vēstniecībai, uh, gan arī pieņemšanas telpas, kas ir nepieciešams vēstniekam dažādiem mērķiem. Tāpat tiek, mēs arī lēmām pāragri uzteikt īres līgumu, un mēs arī veicām aplēses, bet mums patiešām ir jāpalīdz šim Eiropas vēstniekam, jo, nu, viņš nedzīvo un nestrādā tagad tajos labākajos apstākļos, un viņam vajadz, patiešām viņam pienāktos strādāt telpās, kur viņu nevar noklausīties ik minūti. Lūkšu jūs uh, balsot par, uh, īre būs 2,39 un izmaksas 19. gadā būs 2,884. Un uh, lūdzu balsojam uzreiz, jo afet arī lūdzu mums pārāk nevildzināties. Paldies, Monika! Jā, četri. Um, labvēlīgi atzinumi. Tāranta kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, referents kundze. Man ir viens jautājums. Es, protams, ļoti labi saprotu jūsu argumentus, un uh, ārējās darbības dienestam ir uh, arī tiesības strādāt normālās telpās, bet aplūkot šo īres līgumu, vai mēs varētu pieprasīt Eh, informāciju, kas ir Sipriādis eh, kungs un eh, vēl viena kundze, kas ir it kā ēkas īpašnieki Maskavā. Nu, vai viņi tiešām ir šie cēlie ļaudis ēkas īpašnieki vai, vai kāds cits īstenībā zem šiem vārdiem slēpjas? Jā. Bet mēs jau esam parakstījuši īres līgumu, mēs jau šajā telpā, tātad EADD tur jau strādā, nu mēs nevaram taču uh, vēstnieku atstāt uz ielas. Es nezinu, mums patiešām tagad nevajadzētu Maskavas ielu labirintos meklēt jaunu ēku, jo īstenībā nu, šīs ēkas atrašana nebija tā vienkāršākā. Es īsti nezinu, kas tur ir īpašnieks, bet esam jau parakstījuši līgumu. Jā, es jums pilnībā piekrītu, bet Vai mēs zinām, kam tad īpaši, pie, kam tad īsti pieder šī ēka? Vai viņi ir Magnītiska sarakstā vai nē? Priekšsēdētāji, es esmu atbildīgs par sēdes vadīšanu. Mums vajag arī balsot un uh, tulkiem, kur katru brīdi ir jādodas prom. Viss viņi jau ir devušies prom. We vote now. Oui, on peut continuer en anglais et ce qui n'est pas très confortable pour chacun d'entre nous. Ce ne sont pas les conditions optimales. Euh, yes. Would you send us a written answer, please? But under this, uh, this point, and uh, we are waiting for the, for the answer, I suggest we vote, a global vote for the four points. Okay?